Kolēģi, grazie, possiamo cominciare i nostri lavori. Godātie kolēģi, sāksim darbu. Mīļie kolēģi, pateicos, ka jūs esat ieradušies, sāksim sēdi. Es atgādināšu jums, ka saskaņā ar darba kārtību un pagājušās nedēļas vietējumu kolēģi Albertīni atzinums par dalību valstu kontroli pa, eh, saistībā ar 290. Eh, eh, pantu notiks pulksten 15. pēcpusdienā tieši pirms uzklausīšanas par jauno Eiroatlantijas arhitektūru. Vēl es jūs informēšu, ka rītdienas diskusiju no 11. līdz 12. par situāciju Kirgistānā kurā piedalās arī doktors Mjurēls. E, tā tad e, notiks šajā laikā. Un vēl e, jauns punkts mūsu darba kārtībā. Tātad šovakar pulksten 18. Mēs runāsim par šo te punktu. Uh, uh, Doktors Kūbers, ģenerāldirektors politiski militārajās lietās, informēs mūs par ārlietu ministru padomes eh, sēdi 14. jūnijā. Ja no jūsu puses nav iebildumu, tad mēs darba kārtību apstiprināsim un, un Uh, strādāsim tālāk. Ja iebildumu ja nav, tad es pieņemu, ka iepriekšējās sēdes uh, protokoli arī tiek apstiprināti. Tātad 27. 28. aprils un 17. mājas. Un tagad viedokļu apmaiņa ar ESP īpašo pārstāvi Kosevā Pīteru Faitu. Viņš sēž man blakus, sirsnīgi sveicu viņu mūsu sēdē. Viņš tā tad ir Eiropas Savienības īpašais pārstāvis Kosovā, un mēs esam ļoti ieinteresēti dzirdēt jūsu klāstījumu par situāciju Kosovā. Jūsu šodienas klātbūtne eh, sakrīt arī ar eh, mūsu debatēm par priekšlikumu eh, jaunai rezolūcijai par Kosovu. Rītdien ir balsojums, un mēs esam tāpēc ļoti ieinteresēti tajā, ko jūs mums stāstīsiet. Mēs zinām, ka pēdējās nedēļās ir noticis ļoti daudz Eh, valdība atkal ir kļuvusi aktīvāka reformu eh, īstenošanā, bet tomēr darāmā ir daudz. Eh, tiesiskums Kosovā un korupcijas apkarošana arī turpmāk būs prioritārie mērķi. Šajā jomā progress ir diemžēl bijis ļoti pieticīgs. Oileks ir uh, uz, sasniedzis progresu policijas un muitas jomā, bet uh, tiesību jomā uh, situācija nav tik laba, jo ir daudz kas darāms korupcija, korupcijas apkarošanā un kara nozieguma izmeklēšanā. Tāpēc ir svarīgi, lai tālākais darbs noritētu bez politiskā spiediena un lai iedzīvotāji saprastu, ka likums attiecas uz visiem. Bez tam notiek arī decentralizācijas procesi. Mēs labprāt no jums dzirdētu, vai jaunie regulējumi Kosovā ir stājušies spēkā, vai jaunās institūcijas varēja ķerties pie darba, vai arī šeit vēl ir atlikuši kādi būtiski uzdevumi. Tie bija pāris norādījumi no manas puses, un tagad vārds jums. Paldies! Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšādātāji! Godātie komitejas locekļi, šī ir otra, trešā reize, kad es esmu uzaicināts šeit un varu jūs uzrunāt, kopš es tiku iecelts par īpašo pārstāvi 2009. 2009. gada februārī. Un tas ļoti skaidri parāda, cik ļoti lielu nozīmi Eiropas parlaments piešķir Rietumu Balkānu reģionam. Manuprāt, Eiropas parlaments sniedz lielu ieguldījumu Eiropas Savienības aktivitātēs Kosovā vispār. Un es piedošu jums jebkādu uh, pa, atbalstu, kādu vien jo es varēšu. Es domāju, ka tuvākajā laikā ļoti daudz kas Kosovā norisināsies. Un es gribētu pastāstīt par attīstību. Uh, kāda tā šobrīd ir bijusi Kosovā kopš pēdējās reizes, kad es viesojos šeit. Ir gan panākts progress, gan arī radušies jauni uzdevumi un izaicinājumi, kas būs jārisina tuvākajā laikā. Bet aina, protams, nebūs pilnīgi, ja es neminēšu, cik liela loma ir Eiropas Savienībai, ņemot vērā Lisabonas līguma stāšanos spēkā un attīstību kas notiek dinamisko attīstību, kas notiek arī Kosovas jautājumā, runājot par Eiropas kopienu tiesas uh, spriedumiem. Un šeit ir daudz jautājumu, kas ir jāvērtē ļoti rūpīgi un uzmanīgi, bet mēs redzam arī, ka ir iespējams, ka reģions attīstīsies ļoti aktīvi un labi. Es um, ar Ulriku Lunačekas kundzi eh, referenti par Kosovas jautājumu Eiropas parlamentā. Es esmu nodibinājis ciešus kontaktus un es ļoti priecājos par viņas aktīvo darbu. Priekšēdētāja kungs ir jāturpina veidot um, tiesiskais un institūcija ietvars Kosovā. Uh, un tas jādara Eiropas perspektīvas ietvaros, un to es arī uzskatu par savu galveno uzdevumu. Uh, Kosova e, virzās uz priekšu visai labi, neraugoties uz dažādiem traucēkļiem, kas parādījās pagājušo mēnešu laikā, bet tomēr ir jāskatās, ka Kosova cenšas virzīties uz Eiropu par spīti visam. Pagājušā gada novembrī Kosovā pirmo reizi notika vēlēšanas pēc neatkarības pasludināšanas. Un šīs vēlēšanas organizēja Kosovas iestādes, izmantojot starptautisku atbalstu um, tajās uh, jomās, kur tas bija vajadzīgs. Tas bija ļoti svarīgs tāds palīdzības solis, lai nodrošinātu um, tādu um, situācijas stabilizēšanos Kosovā. Kopumā uh, vēlēšanas tika atzītas par um, tādām uh, labām, tad saskanīgām ar startautiskiem standartiem. Un uh, tika atklāti arī daži trūkumi vai, vai nebūšanas. Un es gribētu izmantot iespēju teikt, pal teikt paldies šai komitijai par to, ka jūs atbalstījāt manu priekšlikumu, proti nosūtīt uzraudzības tādu grupu uz Kosovu, kas vēroja vēlēšanas. Un Kosovas um, iestādes un institūcijas bija ļoti pateicīgas un priecīgas par šo atbalstu no Eiropas parlamenta. Jo tas arī veicināja uh, caurskatāmību, un es centos paplašināt šo novērotāju loku. Līdz ar to mums izdevās nodibināt labu sadarbību uh, ar Eiropas eh, novē, vēlēšanu novērošanas tīklu un tajā iesaistītajām organizācijām. Arī Eiropas komisija sūtīja savu grupu, kas novērtēja vēlēšanu norisi. Un, protams, tika atklāti trūkumi, ko ir iespējams labot, uzlabot, bet uh, Kosovas um, iestādes un institūcijas labprāt saņēma atbalstu no startautiskajām iestādēm, un nākamajā gadā ir paredzētas vispārējās vēlēšanas, un es centīšos uh, turpināt strādāt uh, dotajā virzienā. Nesen tad pagājušā gadā notikušās vēlēšanas lika arī pārdomāt vairākus jautājumus, arī, piemēram, Uh, parādījās ideja izveidot min Eiropas integrācijas ministra amatu. Un es uzskatu, ka jaunā uh, komanda varētu uh, sniegt tādu nozīmīgu ieguldījumu sekmīgā koalīcijas izveidē un koalīcijas darbā. Uh, uh, ir nodibinātas jaunas pašvaldības, un tās ļāva organizēt vēlēšanas, iesaistot, panākot tādu plašu iesaisti. Un šobrīd um, es vēlos pastāstīt par to, ka. Šobrīd ir izveidota pašvaldību savai, savienība, kas uh, ļaus uh, uzlabot um, civilās uh, sabiedrības iesaistīšanu uh, vēlēšanās. Ir veikta virkne, iztenota virkne um, infrastruktūras eh, projektu, kas ir domāti vietējo pašvaldību attīstībai. Un vakardien jaunā eh, partešas eh, municipalitāte noturēja, kas atklāja, noturēja vēlēšanas. Tajās piedalījās 62% vēlētāju un tas liecina, ka Kosovas serbi labprāt izmantos iespēju un piedalīsies šajā decentralizācijas procesā savā reģionā un centīsies īstenot konstitūcijā noteiktās, eh, noteiktās, eh, noteiktās, eh, noteiktās cerības un plānus, piemēram, uh, izveidot um, brīvu, demokrātisku, um, multietnisku valsti, kurā katram atrodas sava vieta, katram pilsonim. Un jāsaka, ka gan Anmik, gan Prištinas iestādes tagad var lepoties ar vislielāko vēlētāju dalību vēlēšanās. Un šobrīd mēs dzīvojam tādā kā jaunā sadarbības laikmetā. Boikota vietā ir nākusi sadarbība, un Kosovas serbi arvien labprātāk izmanto viņiem piešķirtās tiesības um, īstenot uh, ieceras un projektus tieši uh, savos, savos reģionos, savās pašvaldībās. bet neraugoties uz to, joprojām ir saglabājušies šķēršļi un uh, dažādi trūkumi. Uh, struktūras, kas saņem atbalstu no serbiem, bet serbu sponsorētas struktūras joprojām cenšas darboties uh, pārvaldē paralēli likumīgi ievēlētajām uh, vietējām pašvaldībām. Un Dažās uh, pašvaldībās ir vērojams, ka arī neraugoties uz piešķirtajiem līdzekļiem un, un apmācību, progress nav tāds, kā mēs varētu vēlēties. Un neraugoties uz šo ļoti sarežģīto, tādu daudzplākšņaino problēmu, daudziem šķēršļiem veidēju, veidojot uh, uh, funkcionēt spējīgu demokrātisku vietējo pašpārvaldi, es tomēr esmu pārliecināts, ka uh, šīs vietējās pašvaldību vēlēšanas uh, ir uzskatāmas par ļoti nozīmīgu soli, par tādu, ko pilnīgi, ko var nosaukt par izlaušanos un ļaus uh, izveidot uh, Kosovā tādu multietnisku uh, kopienu vai sabiedrību. Un es turpināšu uh, sniegt savu atbalstu un stāstīšu par visu labo, kas ir sasniegts un par to visu labo, kas ir noticis Kosovas politiskajā dzīvē. Priekšādētāja kungs, ir redzams, ka uh, jaunās pašvaldības šobrīd tiešām pieredz tādu progresīvu attīstību un uh, Pastāv cerības, ka uzdosies, izdosies uzlabot sadarbību arī ar Kosovas serbu kopienu Ziemeļ Kosovā. Pašlaik es uzskatu, ka vissvarīgākais ir nodibināt pēc iespējas ciešākus, daudzveidīgākus sakarus ar tieši šo kopienu. Pašreizējā situācija Ziemeļ Kosovā mūs nevar apmierināt, tajā valda sociāla ekonomiska stagnācija, um, politiskā apātija tajā nevalda likuma eh, vara un administrācijai raksturīga koru, korumpēšanās. Un šādā veidā mēs, mēs nevaram samierināties, ka šis reģions attīstās eh, šādā veidā, ja tas vēlas iegūt Eiropas perspektīvu. Arī šī reģiona iedzīvotāji ir pelnījuši normālus, labus dzīves apstākļus un arī nopietnas izredzes uz to, ka viņu labklājība pieaugs. Un es gribētu uzsvērt, ka Kosova pati būs tieši tā, kas veidos ietvaru dzīves apstākļu uzlabošanai. Un šī pieeja balstās uz diviem pīlāriem. Viens ir Kosovas iestādēm un institūcijām ir jāgarantē uh, tiešām reālu uzlabošanos, paplašināt, ef, paplašinot efektīvu vietējo pārvaldību. Un otrs, visām uh, kopienām ir jāpiedalās, brīvprātīgi jāpiedalās uh, vietējās pašvārvaldes uh, iestāžu darbā, visām, kas dzīvo šajā reģiona daļā. Un es esmu pārliecināts, ka tādā veidā izdosies situāciju stabilizēt. Uh, un Eiropas Savienības loma šajā, šajā kontekstā ar vienu pieaug. Kosova ir um, tāda kā nu, vienota uh, teritorija ar vienotu likumdošanu, un Eiropas Savienībai ir jāīsteno savi mērķi, balstoties uz Eiropas Savienībā pieņemtajiem principiem, ievērojot likumu spēku, uzlabojot sociālo-ekonomiskos apstākļus un stiprinot saites starp atsevišķajām kopienām. Es gribētu uzsvērt, ka EULEX ir panācis ļoti nozīmīgu progresu, veidojot, attīstot muitas, policijas un tieslietu iestādes. Mēs visi zinām, ka tas Uh, tie bija jautājumi, ko paši Kosovas iedzīvotāji uzskatīja par, par ļoti svarīgiem. Ir izveidota tā saucamā Eiropas Savienības māja un uh, informācijas centrs, un Itālijas vēstnieks Mihails Džifoni arī ir ļoti daudz darījis tieši uh, tikko minētajās jomās. Un tagad es pastāstīšu par to, ko Kosovas iestādes ir paveikušas šajā laikā. Kā es jau teicu, tad uh, Kosovā ir paredzēts konsolidēt uh, tiesisko un institucionālo ietvaru, un tas arī sekmīgi tiek darīts. Arī tieskās iestādes. Um dar nepieciešamo darbu, lai eh, varētu būt atbilstīgas eh, konstitūcijai. Taču Kosovas asamblējai vēl ir arī eh, jānodrošina parlamentu funkciju pāraucība. Es ļoti atzinīgi novērtu Eiropas parlamentu palīdzību. Šo pēcpusdienu man ir tā lielā privilēģija piedalīties trešajā starp parlamentāru sanāksmēs starp Eiropas parlamentu un Kosovu. Es uzturu regulāras konsultācijas ar uh, Kosovas parlamentu spīkeru, arī pavisam nesen runājot uh, par uh, darba kārtību, kas ir saistīta ar Eiropas Savienības saistītiem tiesību aktiem. Un šeit man ir jārunā par Kosovas Eiropas perspektīvu. Kosova turpina uh, pieņemt un nu, spērt lielos soļus uh, Eiropas virzienā progresiņojumu izvērtējums, kāds veids pagājušajā gadā. Tur tik runāts par periodu, kur Kosova ir ievērojami arī palielinājusi politisko un administratīvo atbildību, kas ir saistīta ar tās reformas programmu. Es Eiropas komisijas izvērtējumu uzskatu par taisnīgu. Mēs varam ļoti skaidri redzēt, ka Tas mudināja Kosovas iestādes vairāk koncentrēties uz Eiropas Savienības programmu. Savā sanāksmēs, kad tiekos ar Kosova, Kosovas eh, vadītājiem, es redzu, ka no viņa puses ir tiešām aizvien lielāka apņemšanās eh, progresēt. Un tomēr mums ir jābūt drošiem, ka šis entuziasms veikt progresu neaizvieto Uh, ilgtermiņa risinājums attiecībā uz lēmumu likumdošanas īstenošanu. Šie lēmumi ir jāpieņem, tiem ir jābūt konsekventiem un korektiem. Kosovas ekonomiskā attīstība joprojām ir visai vāja, un Kosovas tēls kā vieta, kur var notikt ek ekonomiskā izaugsme, ir, tam ir jāpievērš vēl lielāka uzmanība. Par laimi, Globālās finanšu situācijas ietekme Kosovā ir bijusi visai ierobežota. Uzlabojumi turpmākās reformās, uh, ekonomikas un uh, nodokļu jomā, kā arī uh, ilgtermiņa finanšu pārvaldība. Galvenie šķēršļi ārvalstu investīcijām ir savstarpēji cieši saistīti jautājumi arī ar ļoti izplatīto korupciju un um, tiesu valsts noteikumu pārkāpu. Kosovas iestādes ir uh, apliecinājušas, ka tās vēlas cīnīties ar šīm problēmām. Dažas pozitīvas soļi jau ir pieņemti. Piemēram, izveidojot uh, pretkorupcijas iestādes, taču mums ir jāraugās, kā šīs iestādes darbosies. Tikai konkrēts progress šajās jomās mainīs Kosovas tēlu. Man tomēr ir jāpiemina arī, ka ir jau zīmes par to, ka mainās šis tēls. Visam nesen eh, Pristīnas lidos bija ļoti veiksmīgi privatizēta pēc tam, ka tika īstenots ļoti korekts ko, uh, privatizācijas process. Tas norāda uz to, ka Kosova var būt uzticams partners startautiskajiem uzņēmumiem. Kopā ar atbildīgajām iestādēm Eiropas Savienība un tās klātbūtne Kosovā ir e, ierobežojuši korupcijas un organizētās noziedzības e, izplatību Eiropas komisija Neoleks kopā ar e, Eiropas Kosovas programmu ir palīdzējušas Kosovas iestādēm risināt juridiskas un institucionāls trūkumus, jo īpaši Kosovas iepirkumu noteikumi ir tagad arī atbilstīgi starptautiskiem noteikumiem un normām. Arī augstākā līmeņa korupcija ir mazināta pateicoties Euleks atbalstam. Šī vēsts, ka neviens nav uh, augstāks par likumu, ir uh, ļoti izplatīta ideja Kosovas sabiedrībā, un Eiropas Savienības tās arī ir ievērojami uzlabojies šajā valstī. Vēlos izmantot šo iespēju lai um, pateiktos Īvam Dekermam Bona kungam par viņa ieguldījumu. Gudrētais priekšsēdētāji, tā kā Kosova aizvien vairāk tuvojas Eiropai. Attiecības starp Kosovu un Eiropas Savienību kļūst aizvien ciešākas. Eiropas Savienība atbalsta reformu sadarbību ar Kosovu aizvien ciešākā partnerībā. Tomēr, kad mēs redzam, ka Kosovas kaimiņu valstis veids progresu ceļā uz Eiropas Savienību, piemēram, Albānijas, Bosnijas, Hercegovinas iekļaušana vīzas liberalizācijas sistēmā, kā arī stabilizācijas asociācijas nolīgums, kāds parakstīts ar Serbiju, Mēs, protams, varam sev uzdot jautājumu, vai mēs varētu darīt vēl vairāk, lai palīdzētu Kosovai, lai tā varētu īstenot Eiropas perspektīvu. Pagājušā gada laikā uzskatu, ka Eiropas Savienība ir norādījusi uz to, cik tā ir spējīga mm, piemēroties un arī mainīt sadarbību ar Kosovu. Ļaujiet man minēt dažus no šiem piemēriem. Pirms eh, es ieradu šai komitejā Eiropas komisija publicēja savu pētījumu nosaukumu Kosova, eh, pildotās Eiropas perspektīvu. Šajā pētījumā ir vairāk priekšlikumu, kurus pieņēma Eiropas padu, Eiropa padomu decembrī. Šajā pētījumā tiek atklāts jauna perspektīva attiecībā uz Eiropas integrāciju, jo īpaši attiecībā uz tirzniecības nolīgumu un vīzu liberalizāciju tad, kad tiks izpildīt visi nosacījumi pēdiņās. Tas arī norāda uz to, ka uh, Kosova ne tikai ir uzņēmusies savas uh, apņemšanās, bet arī Eiropas Savienība tuvojas un vairāk palīdz Kosovai. Arī Eiropas Savienība ir atbalstījusi Kosovu arī vēl vienā ļoti svarīgā jomā Eh, kultūras jomā un mantojuma aizsardzība. Arī eh, Grieķu sēstvirsnieks arī Kosovā tika nozīmēts kā viens no galvenajiem um, atbildīgajiem šajā jomā, reliģijas un kultūras mantojumā. Arī mans birojs atbalsta um, šo atbildīgo personu uh, lai varētu viņš izpildīt savu mandātu, kā arī veicināt dialogu starp sožajām reliģijas kustībām. Arī nesenā uh, runā ANO ārlietu ministrs Jeremičs norādīja, ka Serbija arī um, mudina vairāk strādāt, lai arī Serbijas uh, pareizīgā baznīca pieņemtu daudz elastīgāku pieju Kosovā, ka šeit ir vēl veik, jā, veicams liels progress arī atbilstīgi komisijas, Eiropas komisijas prasībām. Es jau minēju arī Eiropas Savienības klātbūtni Ziemeļu Kosovā. Eiropas Savienība ļoti redzami un efektīvi arī strādā, lai uzlabotu ikdienas, uh, uh Kosovu, uh, ikdienas dzīvi Ziemeļ Kosovā. Un ja mēs visu arī uh, stiprinām visu iesaistīto partneru spēku, Eiropas komisija, saistvirsnieku uh, Euleks, un arī IT E itāļu vēstnieku darbi, Mikaela Džifonī darbi, tad um, Kosova varētu kļūt par Eiropas Savienības. E, Eiropas Savienība varētu kļūt par Kosovas vienu no e, lielākajiem starptautiskiem partneriem. Mēs varēsim, lai varētu uzlabot Eiropas Savienības tēlu Kosovā, lai arī varētu nodrošināt konsekventu un efektivitāti mūsu sadarbībā. Šaubu nav. Kā būs nepieciešama vēl lielāka Eiropas Savienības klātbūtne Kosovā, kā tas ir paredzēts arī Lisabonas līgumā. Es varu uzteikt daudz redzamāku, konsekventāku un efektīvāku Eiropas Savienības pārstāvniecību Kosovā, jo tas arī palīdzēs mums attīstīt attīst, mūsu partnerību ar uh, Prištinu. Nurošinās uz sadarbību pēc iespējas augstākā līmenī. Ļoti svarīgi, lai uh, Lisabons Eiropas Savienības pārstāvniecība varētu atbalstīt uh, Kosovas ceļu reformu īstenošanā. Turmākajiem periodiem viena no manām prioritātēm ir noteikt uh, līdzsvaru starp um, uh, potenciālu, kādu uh, varbūt Eiropas Savienības klātbūtnē Kosovā un Kosovas uh, um, aizvien ciešāk pietuvošanās Eiropas Savienībā, kuras priekšstādētāji starptautiskā uh, tiesa nāks klajā pavisam drīz ar savu uh, padomu atzinumu. Es, protams, to nekomentēšu, bet es uzskatu, ka uh, publikācija ir iespēja, lai mēs varētu palielināt uh, mūsu sadarbību ar Kosovu un Serbiju. Es uzskatu, kā Belgrada un Priština abām būtu jāizmanto šī iespēja, lai varētu atrisināt praktiski raksturu jautājumus, kas ir abu valstu interesēs. Eiropas Savienība ir vienīgais, vienīgā ieskopums, kas var veicināt dialogu, jo tās rīcībā ir ļoti daudz mudinājumu un instrumentu, lai varētu palīdzēt abām pusēm uh, nu, lai tās varētu nodrošināt aizvien progresīvu un ilgtspējīgu dialogu savā starpā. Es to neuzskatu par neiespējumu projektu. Gan Belgrada un Prīština abas ir paziņojuši, ka tās ir gatavas sadarboties savā starpā. Pavisam nesen. Augstā līmeņa sanāksmēs Rājevām, kur ļoti um, labi norganizēja Eiropas Savienības prezidentu, prezidējošā valsts Spānija un arī bosniešu iestādes. Un visi iesaistītās puses atzina, ka šāda sadarbība ir iespējama. Priekšsēdētāji noslēgumā teikšu sekojošo. Kosovietis priekšu. Un šajā kustībā mēs aizvien ciešāk esam saistīti ar Kosovas Eiropas nākotni. Protams, ka vēl ir izaicinājumi. Vēl nezināmi šķēršļi būs priekšā, jo mēs turpinām iet uz priekšu. Kosova nenoliedzami ir Eiropas izaicinājums, bet tas ir arī ļoti skaidrs gadījums, kur Eiropa var uh, lepoties ar panākumiem. Ļoti skaidri pateica, ka Eiropas Savienība uzskata Kosovu un eh, visu reģionu kā savu interešu lauku. Eiropai ir visi nepieciešamie rīki, diplomāti, ekonomika, tehniskie rīki, lai varētu nodrošināt šo progresu, un vēl vairāk Eiropa ir ārkārtīgi liels iedvesmas avots Kosovai un tās kaimiņu valstīm. Protams, ir lieli izaicinājumi, bet eh, pretēji citiem neatrisinātiem jautājumiem šajā reģionā es vēlētos teikt, ka šeit Mēs varam runāt par neapstrīdami pozitīvu risinājumu, kāds ir mūsu priekš, priekšā. Kosovā Eiropa var uzņemties vadību un norādīt vēl skaidrāk, ka tā var uzlabot un iedvesmot. Godātie deputāti, paldies par jūsu uzmanību. Turpināsim mūsu kopīgo ambīciju, lai mēs varētu uh, uh, nodrošināt Kosovā labklājību un stabilitāti. Paldies! Paldies, Vaita kungam! Pirms es dodu vārdu Lunačekas kundzei kā referentei, vēlētos pateikt, ka Mums būs arī e, doma apmaiņa par rezolūcijas priekšlikumam e, Eiropas par integrācijas procesu Kosovā. Tad mēs varēsim arī diskutēt par iesniegtajiem grozījumiem. Un e, tā, tad man ir pieteikušies 11 Eh, kolēģi, kuri gribētu ko teikt, lūdzu ievērojiet eh, laiku, cik ilgi jūs runājat. Lunačekas kundze. Mr. President, uh, Well... Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Peita kungu sveic šajā komitejā. Es arī vēlos vispirms pateikties jums par uh, jūsu augsto novērtējumu, kādu jūs izteicāt par mūsu sadarbību, kāda mums ir bijusi pēdējo mēnešu laikā. Es vēlos arī pateikties jums un jūsu uh, komandai. Viņi ir bijuši ļoti um, atbalsta pilni, kad es devos uz uh, Prištinu ne tikai. Atcaucoties dažiem jautājumiem, jāpriekšsēdētājs zina, ka mēs runāsim par rezolūciju vēlāk. Uh, Es nerunāšu par to tagad. Ir tomēr daži jautājumi, kur vēlos, kurus vēlos uzdot Veita kungam. Attiecībā uz to, ko viņš tikko teica. Liels paldies! Jums par to, ka norādāt skaidri, kā, kā jūs teicāt, ka Kosova ir uh, e, nenovēršama Eiropas valsts, un jūs zināt, ka tas arī sacījāt, ka tas ir mūsu uzdevums, lai šis būtu panākumu stāsts. Jūs minējāt arī EULEX, uh, progress ir arī veikts pēdējo mēnešu laikā, jo piestrādājot pie jautājumiem par cīņu pret korupciju, jūs minējāt arī to, ka valdība ir arī apņēm, apņēmības pilna cīnīties pret korupciju, pat ja, protams, dažkārt tas nebūtu nav tik viegli izdarāms. Par ziemeļiem jūs uh, sacījāt to, ko Eiropas Savienība, ko jūs esat darījuši Es vēlētos zināt, ko vairāk par uh, darbu, ko jūs veicat arī uh, attiecībā uz sarežģīto sociālo-ekonomisko situāciju šajā reģionā, ko mēs varam darīt no Eiropas Savienības puses, lai uzlabot ekonomisko situāciju. Tas ir arī kas tāds, kur cilvēki ļoti konkrēti var just, ka tiek veikts progress. Jūs zināt, es zinu, esmu. Uh, Eh, arī apmeklējis vairāk serbu komit, eh, kopienas dienvidos, ir ļoti skaidrs, ka ar ļoti stingru apņemšanos ar ekonomisko progresu eh, cilvēki jūtas piederīgi, un tas ir ļoti svarīgi arī ziemeļu reģionam. Tad runājot par attiecībām, jūs minējāt attiecības. Serbiem ziemeļos ar Belgradu jūsuprāt, nākotnē pēc uh, tiesas sprieduma, lai kāds tas arī būtu? Kā jūs teicāt, ja ir jānosaka šīs īpašās attiecības starp uh, Belgradu un Serbiem ziemeļos, kā mēs nākotnē varam nodrošināt to, ka uh, tomēr nebūs atšķirīga attieksme serbiem, kur dzīvo ziemeļos, un uh, pret serbiem, kur dzīvo, piemēram, dienvidos. Tas ir, tā ir arī Prištīnas loma nodrošināt šo vienlīdzīgo attieksmi. Bet ko mēs, kā Eiropas Savienība, varam darīt šajā lietā? Vēl, vien liet, vēl viens jautājums. Jūs arī minējāt itāļu vēstnieku Džifoni kungu. Uh, kurš ir īpaši sūtnis ziemeļos, es arī viņ, ar viņu tikos, un es uzskatu, ka viņš dara labu darbu. Jūs minējāt arī šo grieķu saistas vīrsnieku, vēstnieku, kurš strādā pie kultūras mantojuma, un tad ir arī vācu uh, vēstnieks. Viņš strādā, lai varētu izveidot Kosovas Serbijas televīzijas kanālu. Kā jūs uz to raugāties? Un vēl viens jautājums, kas kļūs aktuāls nesen, ir arī attiecības ar uh, Melnkalni. Ir bijuši zinām strīdi, eh, domstarpības, ko jūs par to domājat. Es domāju, ka pie tā būtu jāpiestrādā ļoti piesardzīgi, lai neradītu kādas problēmas ar Melnkalni. Runājiet arī daudz par parlamentu uzraudzību un uzraudzības funkcijām, lai parlaments varētu kontrolēt valdības darbu. Uh, Es arī esmu bijusi deputāts savā valstī un arī bieži vien arī teicu to Kosovas kolēģiem un arī to minējušu šīs pēcpusdienas sanāksmes darbības komitejā, cik ļoti svarīgi ir tas, lai parlaments varētu kontrolēt valdību, pieņemot budžetu ne tikai par likumdošanas darbu, bet arī par citiem darba aspektiem. Un vēl viena lieta bijis eh, kurdi kungām arī ir pieteikts spriedums, bet nu, viņš tagad ir brīvībā, jo ir, nu, viņš tagad ir lēmis eh, strādāt vairāk politikā. Kā jūs raugāties uz situāciju Kosovā par šo lietu, jo bija zināms satraukums par šo lietu. Ko jūs prāt par to domā sabiedrība Kosovā? Vēl viena lieta Es zinu, ka tas īpaši nav jūsu darbs, bet es uh, gribētu dzirdēt, varbūt arī uh, dzirdēt jūsu viedokli par vīzu liberalizāciju, cik tas ir svarīgi Kosovai un tās pilsoņiem. Es arī par to runāšu komitejā, par to, ko Eiropas Savienība vēl varētu darīt šajā ziņā. Varbūt arī šeit AFET komitejā jūs varat. Uh, uh, paust savu viedokli, ir ļoti spēcīgs atbalsts parlamentā un šajā komitejā par vīzu liberalizāciju. Manuprāt, ir svarīgi tagad uzsākt šo dialogu un vairs negaidīt ilgāk, jo ir uh, risks, ja Kosovas pilsoņi nejūt, ka pret viņiem ir izvērsta līdzvērtīga attieksme, kā piemēram Bosnijas Hercegovinas pilsoņiem vai uh, citi un ka viņi varētu, kuri varētu saņemt izliberalizāciju līdz gada beigām, gada sākumam, tādā gadījumā Kosovas pilsoņi jutīsies izslēgti. Tas ir ļoti liels risks progresa procesam, kuri cer un kuri tic uh, Eiropas nākotnē. Vēl viena lieta par plašsaziņu līdzekļu brīvību. Jo īpaši pirms uh, um, pašvaldību vēlēšanām bija ļoti liela kritika par to, kā valdība rīkojas, nenodrošinot uh, brīvību plašsaziņas uh, līdzekļiem, ka ir spiediens uz žurnālistiem. Ko jūs domājat par to, vai ir kāds progress veikt šajā ziņā, jo, manuprāt, uh, mēdī brīvība ir demokrātijas uh, stūrakmens. Uh, Tad runājot arī par pilsonisko sabiedrību, vai jūsuprāt valdība pilsonisko sabiedrību uzskata kā mm, ļoti svarīgu sabiedrības daļu savās sarunās, vai tiek iesaistīta pilsoniskā sabiedrība nevis tikai tos, kuri atbalsta valdību, bet arī kuri izturs kritiski pret valdības darbu. Tas arī ir uh, darba lauks. Man, protams, vēl ir daudz citu lietu, par ko es gribētu runāt, bet nu, es negribētu pilnīgi monopolizēt laiku. Atstāšu laiku arī kolēģiem. Paldies! Test. Grācie. Kolēģi, jo viņi. Paldies! Cienījamie kolēģi! Man patiešām jums ir jālūdz mazliet ierobežot savu izteikšanās laiku, jo citādāk, diemžēl, nebūs laika jums sniegt atbildes. Lunačekas kundzes jautājumi bija interesanti un es lūkšu arī citiem kolēģiem uzdot tādus interesants jautājumus, tik izteikties īsāk. Poselta kungs, kā N referents, lūdzu. Paldies, priekšsēdētātāju kungs. Es e, gribētu pateikties Faita kungam ne tikai par ļoti labo ziņojumu, bet arī par lielisko darbu Kosovā. Es atvainojos. Un es gribētu pavisam īsi pieminēt uh, atsevišķus punktus, uh, kas tika skarti viņa ziņojumā. Viņš uh, minēja divus ļoti pozitīvus elementus, proti demokrātisko institūciju nostiprināšanos un uzlabotu iedzīvotāju daļas integrācijas, kas pārstāv serbus. Viņš pieminēja arī divus negatīvus punktus, proti katastrofālo situāciju ziemeļos, kā arī sarežģīto situāciju ekonomikā. Gribētu izdarīt divus secinājumus, par kuriem pēc tam, kad runāsim par Lunačeka ziņojumu, padziļināšu. <clears throat> Tā tad izriet divi punkti. Pirmkārt, mums, protams, ir nepieciešams mums nav vajadzīgas jaunas debates par statusu, jo uzsākot jaunas debates par statusu, mēs neatrisināsim problēmas, bet tās sāsināsim. Tas ir eh, viens, ko es gribēju pateikt, un otrkārt, vēl mazāk mums ir vajadzīgas debates par sadalīšanas plāniem jo šāda tipa debates mēs destabilizētu demokrātiskās institūcijas un apkrūtinātu serbu minoritātes integrācijas, kā arī sāsinātu katastrofālo situāciju ziemeļos, kā arī destabilizētu ekonomiku. Tātad eh, īsi un kodolīgi tāda ir mana reakcija uz eh, veiksmīgo Feita kunga ziņojumu. Man ir divi konkrēti jautājumi. Pirmkārt, eh, saistībā ar vīzu režīmu atvieglojumiem, kas tiek darīts, lai nodrošinātu to, ka Albāņu vai Kosovas darba ņēmēji varētu arvien vairāk doties kā sezonas strādnieki no Kosovas Eiropas Savienībā, jo tas būtiski atvieglotu situāciju gan e, no vienas puses, kā jau pieminēja Lunačekas kundze, e, liberalizētu revīzu režīmu un otrkārt e, nodrošinātu īstermiņas darba iespējas Eiropas Savienībā. Tas ir viens jautājums. Otrs jautājums attiecas uz EULEX. Te es, diemžēl, nevaru Mm, ziņo tik pozitīvi kā jūs, Vaitakungs. E, tā tad e, tas akceptance Kosovā ir ļoti liela, to es no daudziem dzirdu. E, man ir daudz draugu Kosovā un arī Kosovas iedzīvotāju Vācijā vidū, un tagad es varu teikt, ka Euleks Eh, labā slava eh, samazinās sakarā ar situāciju ziemeļos un arī citu gadījumu kontekstā. Eh, tāpēc arī mans jautājums saistās ar EULEX. Mēs gribam, lai EULEX slava tiktu uzlabota un lai nebūtu tik slikta, kā tas diemžēl bija saistībā ar ANO Kosovā. Un tagad nākamais eh, kolēģis Pancērī. Arī viņš ir ēnu referents. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es eh, runāšu pavisam īsi. Eh, paldies mūsu viesim. Viņš noteikti zina tāpat kā es ka Kosova Eiropas karti var izspēlēt tikai tad, ja tā ātri spēs eh, risināt problēmas. Eh, tas saistās gan ar institūciju izveidi, gan tiesiskumu un dažādu tautas grupu integrāciju. Pagājušajā mēnesī man bija iespēja piedalīties pašvaldību vēlēšanās. Es esmu absolūti pārliecināts, ka progress tika sasniegts Es varēju runāt arī ar jums par šo te situāciju, tāpat kā ar kolēģi Čifonī. Tomēr vēl ir nepilnības un uh, caurumi, uh, kas ir tikpat nepārprotams saskatām Kosovā. Mēs vēl eh, nevaram diskutēt par Kosovas statusu, eh, tomēr šīs te nepilnības var atstāt ļoti negatīvas sekas, ja Kosova vēlētos ļoti ātri iet Eiropas ceļu. Tāpēc arī mans jautājums ir, eh, kā mēs varētu kopā ar Kosovas delegāciju konkrēti izpildīt savu lomu? Un to es eh, nesaku pēdiņās, eh, runājot par to, ka mums ir nepieciešams Kosovas iestādes piespiest sasniegt sevis nospraustos mērķus. Mans jautājums ir, kā mēs varam būt efektīvi, eh, kā mēs varam nor, likvidēt polemiku par Kosovas nākotni. Visi kontakti ar Kosovu ļoti svarīgi. Paldies, saka priekšsēdētājs kolēģiem Mancerī. Nākamais kolektīvs Vaigels lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es vēlos arī pateikties uh, Freita, Freita kungām par uh, lielisko ziņojumu un par lielisko darbu, ko, tas veids, kos, ko viņš veids Kosovā. Ir ļoti iespaidīgi redzēt, kā jūs skatāties uz šo problēmu. Es zinu, kā arī uh, vietējā Eh, sabiedrība augstu vērtē jūsu darbu, un tas ir ļoti svarīgi, īstenojot jūsu misiju. Vēlētos jums uzdot divus īsus jautājumus. Vai jums kā jūs vērtējat uh, diplomātiskās pārstāvniecības darbu Kosovā? Cik daudz ir šādas diplomātiskās pārstāvniecības un cik aktīvi tās darbojas politiskajā, ekonomiskajā un arī uh, citās jomās? Zinu, ka diplomātskās pārstāvniecības var sniegt visai lielu ieguldījumu, lai pilsoņiem un Kosovo sabiedrībā būtu pozitīva uh, attieksme pret Eiropas Savienību, veicināt arī vispārēju progresu un izkomentārs. Es domāju, ka ir pienācis laiks, lai dā, Eiropas Savienības dalība valstis, kuras vēl nav atzinušas Kosovu, lai tās to izdarītu, jo tas ir nopietnas šķērslis. Tā ir psiholoģiska problēma arī Serbijai. Uh, un tiem, kuri Serbijā vēlas uh, pieņemt šo jauno situāciju. Tas tādējādi viņus mudinātu arī pieņemt šo realitāti. Paldies! Prossimo intervento il collega. Nākamais kolēģis Sankarakis. Gue. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Tad goja vārdā. Liels paldies! priekšsēdētāji. Man ir jāteic, ka, diemžēl, Feita eh, kungs mani nepārstāv, jo viņš šodien runāja tā, it kā mēs nezinātu, ka Kosovai būtu kāda ir īpaša status. Mēs nevaram salīdzināt Kosovu ar Albāniju un citām. Esmu tiešām pārsteigts dzirdēt, ka Eiropas Savienības pārstāv, pārstāvs to neņem vērā. Vēlētos izskatīt vairākus jautājumus. Mēs konstatējam, ka Eiropas Savienībai joprojām ir negatīva attieksme pret sērbiem. Varētu pat teikt, zināmi šantāžas nostājā, teica, kā ir. Vai Ve Veitakungs uzskata tiešām, ka mums var, eh, mēs varam stabilizēt Kosovas situāciju? Nē, Feita Kungs, es uzskatu, ka neatkarīgi no tā, ko mēs varam teikt, Kosova ir Eiropas Savienības sastāvdaļa, tā ir Eiropas tā, reģions, un tādēļ tai šodien jārisina tik daudz problēmas. Vai jūs uzskatāt, ka uzspiežot risinājumus, mēs tiešām nonāksim pie stabilas situācijas, jūs jo vēl vairāk tādēļ, ka jūs ļoti labi zināt, ka Serbijā ir aizvien vairāk. Uh, negatīvas nostājas pret uh, šīs valsts neatkarību un atšķelšanos. Un šī situācija vienmēr atšķirās no tā, kā tā bija 10-15 gadus atpakaļ. Līdz ar to šis īpašais status sevi vairs uh, um, neataisno. Bet to pierāda arī Serbijas kopienas ziemeļos. Viņi ļoti cieši seko noteik, notikumiem, jo ieplūst ļoti liela Eiropas nauda un Balkānu reģionos. Tas ir ļoti skaidrs zināms, ja paši cilvēki nevar savā starpā tuvināties un samierināties, tad šī stabilizācija nenotiks. Un visbeidzot, jāmin arī daži ļoti smagi, nopietni notikumi, kuri notika arī eh, bija šodien Islāvijas Republikā Maķedonijā ļoti satraucoši notikumi. Manā valstī tiek runāts par Kosovas uh, um, militāriem spēkiem, kuri bija šajā bijušajā Dienvidu Slavijas Republikā Maķedonija, tad ir ļoti svarīgi jautājumi, ir arī NATO atbildība, kad NATO pametīs Kosovu. Kas pamato NATO klātbūtni Kosovā? Lūk. Paldies. Slūgšu jūs visus. Tātad eh, tagad sniedziet Fēta kungs, jau atbildiet uz pirmajiem jautājumiem. expressions of support. I, like. I would like. Es uh, gribētu pateikties par laipnajiem vārdiem, kas bija veltīti manam ziņojumam un manām darbībām Kosovā. Mums nav daudz laika, tāpēc es centīšos īsi atbildēt, sagrupējot jautājumus blokos. Vispirms ziemeļu daļā komisija uzsākusi īstenot virkni projektu. Tur par tiem runā arī Lunāčeka kundze. To mērķis ir uzlabot infrastruktūru, sociāla-ekonomiskos apstākļus tieši ziemeļu daļā. Un es gribētu arī piebilst, ka valdība grasās izveidot uh, fondu tieši eh, šim reģionam, bet priekš tā mums ir jābūt labākai pieejai um, ziemeļiem, lai mēs varam tikt skaidrībā, kādas vajadzības īsti ir un kādas, uh, kur tieši ir vislielākie šķēršļi. Es negribu tagad prognozēt, kādi, kādi rezultāti būs kāds būs tiesas spriedums attiecīgajā lietā, bet uh, te ir, um, nu, jāskatās arī par kuru sērbu kopienas daļu tieši iet runa, kurā vietā vai kurās upes, kurā krastā tieši viņi dzīvo. Un runa ir arī par tādas nu, vēl nebijušas autonomijas panākšanu tieši šai kopienai. Un, manuprāt, mēs varam um, to atbalstīt un uz to balstīties, bet tikai līdz zināmai robežai, lai nepalikt zem sitiena tās institūcijas, kas Kosovā jau sākušas darboties. Un, manuprāt, Kosovā uh, darbojošies diplomāti ir ļoti tāda ar augstu atbildības sajūtu, viņi sniedz man atbalstu, un es varu, un es to arī darīšu, es aicināšu vēstniekus atbalstīt mani tieši noteiktos uzdevumos, izmantošu viņu pieredzi tieši konkrētās lietās, piemēram, Es jau pieminēju Itālijas vēstnieku, arī Grieķijas vēstnieks, Vācijas vēstnieks drīz uh, prezentēs savu nostāju, kā, kāda varētu būt, nu, kādas iespējas varētu būt izveidot ziņu kanālu serbu valodā. Un darbs virzās uz priekšu ļoti sekmīgi, un mēs varam sniegt atbalstu Kosovas serbiem, lai viņi panāktu eh, to, ko vēlas, tādu savu uh, autonomiju. Arī Britu vēstnieks aktīvi darbojas, viņš dibina kontaktus arī ar Belgradu un nodarbojas ar īpašuma tiesību jautājumu. Un uh, nodarbojas ar šo īpašumu tiesību noskaidrošanu, eh, kādas tad eh, tieši eh, Kosovā dzīvojušiem serbiem ir, meklē pieeju attiecīgajiem kadastriem un reģistriem. Par Melnkalnes pierobežas notikumiem. Es domāju, ka mm, neko šobrīd konkrētāk nevaru pateikt. Uh, bet uh, Prištīnas iestādes un Podkovicas administrācija es ceru, ka var panākt vienošanos par uh, robežu demarkācijas līniju. Un uh, es domāju, tādējādi arī Melnkalniešu kopiena, kas dzīvo Kosovā, nejutīsies tik apdraudēta. Kosovas asamblēja cenšas strādāt uh, demokrātiskā parlamentārisma garā. Un mēs esam, es esmu diskutējis par to ar asamblējas pārstāvjiem, bet šeit, nu, pieticīgi runājot, protams, vēl ir daudz darāmā. Jo vairāk šī asamblēja nostabilizēsies, jo vairāk nostabilizēsies šīs parlamentārās uzraudzības struktūras, ieskaitot, izmantojot, ieskaitot arī atbalstu no starptautiskām institūcijām, jo labāk būs situācija. Manuprāt, izšķirošs jautājums šeit ir, lai viss notiktu saskaņā ar likumu. Un kur tī lietā mums vēl ir, protams, jāsagaida spriedums par vīzām. Es neko jums konkrētāk šobrīd nevaru pateikt. Šobrīd Füles un komisārs Füle un komisāra Malstrēma ir atbildīgi par šo jautājumu. Un te ir arī jāskatās, kādas ir prioritātes lai kādi kritēriji vispār ir iespējami, lai atvieglotu vīzu režīmu, vīzu izsniegšanu, lai varētu arī sakārtot atpakaļ uzņemšanas uh, sistēmu un um, attiecīgās iestādes ļoti aktīvi pašlaik strādā ar šo jautājumu. Un, protams, ka Kosovas pilsoņi nejūtas diskriminēti un tie neizjūt atšķirīgu attieksmi salīdzinot ar citiem Rietumbalkānu iedzīvotājiem, bet tomēr ir jāskatās, lai tiktu izpildītas visas tehniskās prasības, tāpēc šobrīd es jums nekādu precīzu atbildi nesniegšu attiecībā uz to, kad dialogs varētu sākties. par euleks. Es gribētu šeit nošķirt divas lietas. Tas, ko Euleks šobrīd ir padarījusi, vēršoties pret organizēto noziedzību un korupciju, tas noteikti ir uh, parādījis, ka šī misija ir efektīva un tajā pašā laikā uh, Eh, tas ir nostiprinājis ar Eiropas Savienības autoritāti, bet neraugoties uz to, darbs ir jāturpina, nebūt ne viss ir izdarīts, un manuprāt, eh, tad prokuratūras ir arī ļoti daudz izdarījušas. Tās uh, ir daudz paveikušas, lai piemērotu EULEX um, normatīvus daudz strādājuši ar dokumentāciju, arī Annika uh, eh, kontekstā, bet, um, protams, ka mēs būtu priecīgi par konkrētiem rezultātiem, ja to būtu vairāk. Jo pašlaik institūcijas ir tikušas galā ar šo šoku, um, kad tātad kāds uh, tik bija vērojams, kad uh, sākās aktivitātes pret korupciju. Un nākamajā gadā, kā es jau teicu, notiks vispārējās vēlēšanas, un būtu labi, ja Eh, Euleks varētu prezentēt savus rezultātus tieši eh, ļoti nozīmīgās organizētās noziedzības lietās gadījumos. Es gribētu lūgt jūsu izpratni. Um, ja uz jūsu jautājumu es šobrīd nespēju atbildēt, un tagad uzklausīšu citus jautājumus. Paldies! Tagad eh, kolēģiem brošūrām vārds, kas eh, tagad tālēr Lakijam Lopvēlērs lūdzu. Dažorkungs. Paldies, priekšsēdētāji, eh, godētais pārstāvja kungs. Par jūsu komentāriem varu piekrist jūsu sacītajiem arī par nepieciešamību racionalizēt Eiropas Savienības klātbūtni Kosovā. Pavisam nesen es devos savā 69. vizītē kopš 10 gadiem Kosovā un baidos, kā jau teica Paselta kungs, ka šis drauds, ka mūsu darbs nav pietiekami racionalizēts un tādēļ mēs nevarētu būt pietiekami efektīvi, efektīvi darboties. Mums ir jāstrādā daudz redzamāk, komentārs, ka cīņa pret korupciju ir ārkārtīgi liels izaicinājums visam Balkānu reģionam, bet īpaši Kosovai. Mums Eiropas Savienībai ir īpaša atbildība ar, Euro, ar Eulex. Starpniecību mēs varam tikai uzteikt uh, cīņu pret uh, korupciju un organizēto noziedzību. Pievērš tikai jūsu uzmanību tam, ka atbildē, kas mums ir jāsniedz, tā ir jābūt ļoti uzticamai un striktai. Un ja mūsu sniegtā atbilde uh, ir, uh, nu, tur ir novērojama spekulācija arī plašsaziņas līdzekļos, kā Eiropas, Amerikas diplomāti spekulē ar ir, izmeklēm risinājumiem, rezultātiem. Tas varētu uh, nodarīt kaitējumu mūsu darbam Kosovā. Es domāju, ka būtu ļoti liederīgi, ja mēs ļautu prokurāriem veikt savu darbu. 28. aprīlī notika operācijas, te, tika teikts, pavi, drīz jūs redzēsiet, ka daudzi tiks apsūdzēti, divus mēnešus vēlāk, ja nav vēl izteikts nekāds apsūdzības. Tas ir ļoti labi, tas norāda, ka tiesa strādā pamatīgi un mums ir tas arī jāievēro. Paldies! Tālāk, kungs, lūdzu. Grazie, signor prezidente. Tudi jaz bi vam rad čestitev, gospod Fer. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Eh, tātad eh, par Kosovu es apsveicu jūs eh, sakarā ar jūsu veiksmīgo darbu misijas skaitā. Mums ir jāapzinās, ka Kosova bija, ir un paliek liela problēma. Kosova ir viena no tām problēmām, kas saistās ar bijušās Dienvidslāvijas izjukšanu. Pagājušajos gados tika panākta eh, relatīva stabilitāte un eh, relatīviem maz konfliktu. Eh, tāpat arī samazinājās vardarbība. Par to mums ir jābūt gandarītiem un es jūs apsveicu šajā kontekstā. Vēl viens punkts - vīzu atvieglojumi. Pagājušajos divos gados ir iezīmējušās zināmas tendences. Es labprāt dzirdētu arī jūsu viedokli par to. Piemēram, serbi, maķedonieši, Melnkalne. E, te bija process, e, kas e, pātrināja šo valstu progresu. Vīzu atvieglojumi nozīmē, ka valstī ir konkrēti definēti mērķi, kritērijas un reformas, kuras ir jāizpilda. Es personīgi uzskatu, ka arī Kosovas gadījumā varētu būt runa par procesu, e, kad e, ka tiek uzlaboti pakalpojumi dzīvotājiem jaunā kvalitātē. Es e, gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis. Vai jūs domājat, ka būtu nepieciešams komisijas un padomas darbiniekiem ieteikt Eh, ieviest jaunu sistēmu. Eh, protams, ka norise nebūs tik ātra kā Serbijā, Maķedonijā vai Melnkalnē. Bet es domāju, mēs varētu konkrēti sasniegt rezultātus, kad eh, situācija Kosovas administrācijā uzlabojas. Tādējādi tiktu uzlabota cilvēku dzīves kvalitāte Kosovā. Otrakārt, Es gribētu visiem likt pie sirds, ka ir ļoti svarīgi saglabāt Kosovas kultūras un reliģisko mantojumu. Šeit ir bijuši jau pozitīvi soļi. Mums ir jāapzinās, ka tas arī ir psiholoģiski ļoti nozīmīgs jautājums, kas būtiski ietekmē attiecības starp serbiem, ne tikai Kosovas serbiem, bet arī Serbijas serbiem. Viss, ko dara Kosova, tam ir ļoti liela ietekme. Es gribētu dzirdēt atbildu šiem jautājumiem. Paldies! Arlaki, Un tagad kolēģis ar Lakiju lūdzu. Tā, Fate, <clears throat> am... Paldies, priekšsēdētāji, kungs. Arī esmu ļoti priecīgs par uh, arī labām ziņām, kuras jūs ne, uh, mums sūtat no Kosovas, bet esmu galīgi pārliecināts par to, ka šīs, ar šīm labajām ziņām pietiek. Lai raucītos uz Kosovu kā nākotnes Eiropas Savienības dalība valstī, kā valsts, kas būtu pilnībā integrēta Eiropas Savienībā, jo Es redzu tik daudz ilgtermiņa problēmas Kosovā. Un es neredzu, kāda stratēģija būtu pieņemta, lai varētu arī izsnākt šīs problēmas. Tā nav jūsu pro, uh, atbildība, bet tā ir Eiropas Savienības atbildība kopumā. Es domāju, tas ir ļoti naivi. Un cerēt, ka to var atrisināt ātri naudas atmazgāšana, korupcija, narkotika tirzniecība, uh, joprojām dominē valsti. Vienkārši šīs aktivitātes notiek daudz uh, uh smalkākā veidā, jo tagad šī nozieguma ir mazāk redzama, nav, nenotiek izteikta vārdarbība, piemēram, nenotiek uh, tādi izteikti pār pārkāpumi. Eh, izskatās, ka eh, valsts darbojas normāli, bet ja mēs nemainām situāciju šajā valstī, tad eh, garantēt rezultātu šeit nebūs. Neba jau no Elloks atrisinās visu šo situāciju. Viņam ir jābūt jāpiedalās stratēģijā, lai atrisinātu īstās Kosovas problēmas, kuras minēja brīdi atpakaļ, un tam ir jābūt Eiropas Savienības stratēģijas sirdī, ja mēs vēlamies, lai Kosova būtu Eiropas sastāvdaļa. Tad uh, Kosova joprojām ir vēl liels drauds Eiropas Savienībai. Paldies! Kolēģa Lokbīler, priegu. Danke, Herr Vorsitzender, un danke, Herr Feita. Priekšsēdētāja kungs, eh, paldies, paldies Feita kungam par detalizēto ziņojumu. Jūs eh, attēlojāt gan progresu, gan sarežģītu ekonomisko situāciju. Mans jautājums ir par či, eh, Romu situāciju prieti par tiem Romu bēgļiem, kuri kara laikā bija Eiropā un tagad tiek piespiedu kārtā atgriezti atpakaļ. Es eh, apmeklēju Kosovu un pārliecinājos, ka liela daļa no eh, Romu eh, bērniem, kas ir atgriezušies piespiedu kārtā, neapmeklē skolu, lai gan izglītība ir obligāta. Tāpat arī situācija ar dzīvokļiem ir katastrofāla, kā arī slikta ekonomiskā situācija dabūt darbu Romu tautības pārstāvim ir gandrīz bezcerīgi. Šajā situācijā Eiropas Savienības dalība valstis pieņēma lēmumu piespiedu kārtā Romas atgriezt atpakaļ. Manā valstī Vācijā runa ir par 14 tūkstošu cilvēkiem. Eh, tāpēc arī mans jautājums ir, kā jūs vērtējat šādu soli? Manuprāt, ir piespiedu atgriešana nepareizs solis. Paldies! Grāsie, kolēģa eh, Kuk. Paldies. Tagad kolēģis Kukans. Un tad kolēģis Munits. Munits kungs. Paldies, priekšādātāji. Kas tas? the The report of Mr. Fade... Feita kunga ziņojums bija ļoti skaidrs un saprotams. Man ir jautājums tikai par cīņu pret korupciju. Šī problēma ir ne tikai Kosovā, bet Kosovā, manuprāt, ja tiešām mēs gribam panākt īstenu progresu, tad visiem startautiskās um, sabiedrības pārstāvjiem būtu jādarbojas kopā, koordinēti, nevis izmantot atšķirīgas pieejas. Um, ņemot vērā jūsu informāciju, tieši šajā uh, jomā situācija ir tālu no ideālā. Kā jūs to komentētu? Gracias, presidente. Creo que, como ha dicho algún colega... Priekšsēdētāja kungs. Kā kolēģi jau teica, eh, pat labam nav jārunā par Kosovas atzīšanas jautājumiem, bet mēs nedrīkstam aizvērst acis realitātes priekšā. Ir īpaša atkarība no ārējās palīdzības un nepietiekama kontrole pār visu teritoriju. E, tāpēc mēs varam atzīt, ka Kosova nav citas valsts sastāvdaļa, bet mēs nevaram to nosaukt par patstāvīgu valsti. Un e, šo realitāti mums vajadzētu saprast jo mums ir eh, runa par eh, kaimiņa attiecībām. Sarajevas samits bija ļoti nozīmīgs. Mēs ceram, ka starptautiskās tiesas atzinums būs labs pamats, lai visas puses rastu labu risinājumu. Eh, dialogs atbalsta arī starptautiskās tiesas atzinumu. Tas ir vienīgais jaunais elements, kas var saistīt visas iedzīvotāju grupas. Paldies! Thank you. Tā, um, tagad lūdzu īsu atbildu šiem jautājumiem. Pilnībā piekrītu Anžāna kungam, kurš sacīja, ka nevajadzētu būt šeit nekādai politiskai iejaukšanai ciņā pret korupciju un organizēto noziedzību. No manas puses esmu apņēmies vismaz politisks implikācijas, ko es teicu demokrātijā, ja ministrs vai augsta profila politiķis, kuram ir oficiāli uzdevumi, un ja viņš tiek turēts aizdomās par nopietniem noziegumiem, un ja Tas varētu būt iemesls, lai vismaz pagaidām šis uh, augstais ierēdnis atkāptos no sava amata. Uh, Tā tas notiek arī mūsu valstīs. Ja viņš tiek attaisnots tiesā, tad vienmēr ir iespēja šai personai atgriezties un turpināt uh, īstenot savu politisko amatu. Bet es domāju, ka tas ir kas tāds, kas ir daļa no šī vēstījuma, kuras vēlos nosūtīt, un arī īstenot savas misijas laikā tas, ko es esmu arī ievērojis. Uh, Varbūt arī uz to atsaucas, un Danžāna kungs ir bijuši arī paziņojumi no nu, Kosovas iestādēm, kas nav bijuši īsti eh, saistīti ar mūsu valstī vērotiem principiem attiecībā uz eh, eh, šo pilnvaru nodalīšanu ka valdību vadītāji neizsaka komentārus, piemēram, par tiesu iestāžu darbību. Bet es pilnībā piekrītu, ka politiskā iejaukšanās ir jānovērš. Es nevaru sacīt, ko vairāk kā jau tas, ko teicu par vīzas atvieglošanas sistēmu, atbildot arī uz citu kolēģu komentāriem, un es nevēlētos izteikt komentārus, kas varētu tikt uzskatīti kā iejaukšanās uh, komisārs Māmstrēms darbā. Lāčikungs, mēs jau iepriekš esam tikušies un es zinu jūsu unikālo kompetenci uh, cīņā pret korupciju. Kopš mūsu tikšanās lietas ir ievērojami mainījušās. Tagad ir sācies process, EULEX eh, cīņa pret organizēto noziedzību un korupciju. Protams, tam visam pamatā ir stratēģija. Varbūt tā nav labi saprasta stratēģija, bet EULEX mandāts ir mūsu rīcībā. Mums ir darba grāfiks EULEXam, lai tas varētu īstenot savu mandātu. Mums ir arī Kosovas puses eh, vēlme iet uz priekšu. Uh, Eiropas Savienības virzienā. Tas viss ir jāiekļaut korektā secībā un darba grafikā, lai šī darbība būtu konsekventa. Euleks darbības sākums ir ļoti mudinošs un apsveicams solis. Es piekrītu jums, protams, ka daudz vēl darba darāmā. Es nedomāju, ka mums nevajadzētu pārāk dramatizēt Kosovas situāciju, salīdzinot ar to, kas notiek, piemēram, citu vietu. Nu, protams, ka ir vēl arī slēpt izaicinājumi, kāda būs jārisina. Bet mani iedrošina pirmkārt. Uh, Euleks apņemšanās, misijas locekļu profesionalitāte un arī valdības eh, vēlme sadarboties ar Euleks cīņā pret eh, šo ļaunumu. Es domāju, ka valdība ļoti labi apzinās, ka ja viņi nepieņem nepieciešamos soļus, tad viņu progress tiks bremzēts. Un es domāju, ka tādā ziņā esam ļoti priecīgi redzēt, ka Eiropas Savienības šeit darbos ļoti labi par, Romas, par Romu situāciju. Nevēlos izteikt viedokli par dalību valstu lēmumu, sākt apdomāt uh, Romu nosūtīšanu atpakaļ uz Kosovu, Romu kopienas situācija joprojām ir ļoti nepieņemama un sarežģīta. Mēs strādājam kopā pie šī jautājuma ar komisiju, arī būs Romu pārvietošanas projekts, lai viņus varētu nosūtīt prom no Mitrovicas piesārņotajām vietām, citām vietām. Kukankungs Eiropas Savienība pilnībā apzinās nepieciešamību pieņemt soļus cīņā pret korupciju. Paldies! Paldies! Četri kolēģi - Šloflin, Ovid, Nikolai un Gomeš. Lūdzu, ļoti īsi! Izsakieties ļoti, ļoti īsi, lūdzu. Lūdzu, di iniziare. Eh, tātad, Šeflinkungs, sāciet lūdzu. Priegu. Thank you. Um, thank you special... Paldies. Paldies īpašajiem pārstāvjiem. Man ir divi jautājumi. Mēs zinām, ka pēdējās paudzes laikā notika demografiskais sprādziens Kosovā, ko izraisīja bezdarbs. Kāda šobrīd ir demografiskā situācija? Un otrais cik liela daļa no Kosovas iedzīvotājiem dzīvo diasporās un kāda ir viņu saikne ar dzimto zemi. Lūdzu, Ovita kungs. Man ir trīs jautājumi. Paldies, Feit kungs, ka jūs esat šeit. Ļoti interesanti jūs uzklausīt. Man ir trīs jautājumi. Tātad jūs jau stāstījāt par visu, kas tiek darīts, lai aizsargātu serbu kopienas tiesības, bet cik, kā jūs vērtējat iespējas īstenot attiecīgos skaistos plānus? Kā jūs vērtējat, nu kāds varētu būt, kas ir gaidāms no tiesas sprieduma? Uh, Un trešais par Eoleks. Ja jūs vērtējat tagad izdarīto, kā jūs novērtētu šo um, no nu, atbildības nodošanas procedūru, kā tā virzās uz priekšu. Paldies! Nikolai, kolēģa Nikolai. Tā Nikolais, lūdzu. Paldies! Es neesmu tik ļoti optimistiska kā jūs, jo uzskatu, ka mēs runājam nevis, ne, nevis par valsti, bet gan par valsts, kuras izveidošana ir beigusies ar neveiksmi. Uh, vai serbi pietiekami iesaistās tiesiskajā reformā un kāda ir situācija uh, uh, ortodoksālajā, tad pareizticīgajā baznīcā, vai šeit ir kādi ierobežojumi uh, ticīgajiem, um, piemērojot viņu ritus un tā tālāk. Paldies! Gomešs kundze lūdzu. Again. Uh, Mr. Faith, uh, good to see you with us again. Paldies! Es uh, priecājos jūs atkal redzēt. Gribētu jums pajautāt, nu, kā jūs vērtējat iespējas sava mandāta robežās un Euleks mandāta, Euleks mandāta robežās? Uh, kādas jums ir iespējas tiešām cīnīties pret korupciju? Bet jums nav mandāta uh, strādāt uh, ar, uh, ekonomiskās situācijas uzlabošanā Kosovā. Jums nav iespēju veikt uh, kaut kādas darbības bezdarba samazināšanai. Kā tad šeit īsti ir? Vai tas vispār ir iespējams cīnīties pret vienu, ignorējot otru? Uh, un kā jūs vērtējat um, šo situāciju? Kosova varētu būt um, energoavotu piegādātājs kaimiņu valstīm, bet kas notiek šajā ziņā? Kā jūs vērtējat šīs izredzes? Mazliet paraksturojiet ekonomisko situāciju un kurš tad atbild par to? Paldies! Due richieste aggiunte Solo per 30 sekundi. Kolēģa Preda. Es vēl tātad eh, kolēģis Preda un kolēģis Kačins 30 sekundes. Euh, es vēlējos izteikties jau pašā sākumā. Es nepieteicos beigās. Nu, nezinu, nezinu. Nu, jā, protams, tā nu gadās. Paldies par doto vārdu. Pirmkārt, uzskatu, ka provinces status atkal eh, tiks par to runāts pēc Hāgas tiesas sprieduma. Es arī lasīju jūsu paziņojumu, kādu jūs izstrādājāt, pārstāvi kungs, šī deklarācija, kur tad, tad eh, ir teicis pārstāvja kungs, esat ļoti pozitīvi, optimistiski noskaņot, jūs sakāt, ka tas arī nomierinās Belgrādu un atbalstīs Kosovu. Es personīgi uzskatu, ka mm, nevaru iedomāties, kā šis spriedums to varētu panākt. Es domāju, ka tas drīzāk varētu būt viens no nestabilitātes veicinošiem faktoriem. Tas bija viens komentārs un vēl. Kā jūsu paziņojumi par multietnisko demokrātiju, kas palielinās tagad Kosovā, kā tas sasaucas ar grūtībām, kādas ir Serbijam ziemeļos un citviet valstī, un kā tas sasaucas ar minoritāšu status? Paldies! Kačina kungs, lūdzu. Grācie, prezidente. Eh, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Pēt kungs, apsveicu jūs par darbu, par veikto darbu un par uh, visiem sasniegumiem. Vēlos arī atgriezties pie jautājuma par serbu pārdali, tie, kuri ir ziemeļos un uh, citviet. Tas attiec ne tikai uz serbiem, bet arī uz citām minoritātēm. Dimo, uh, diskriminācijas paplašinās arī uz citām minoritātēm. Es domāju, ka šajā brīdī ir daudz svarīgāk veicināt dialogu starp Mitrovicu un Prištinu, un nevis starp Prištinu un Belgradu dialogs Kosovā, pašā Kosovā ir ļoti svarīgs. Mums visiem nepieciešama pasākuma, lai varētu stiprināt un uh, veicināt sastarpējo uzticamību. No vienas puses uzskata Pēta kungs, ka būtu nepieciešams nodrošināt papildus finanšu avotus, lai varētu finansēt konkrētus projektus, konkrētas programmas jaunievēlētajā um, serpašvaldībās. Uh, ja cilvēki dodās balsot un uh, tad ir tikai taisnīgi, lai šai pašvaldībai varētu arī sev pierādīt īstenojot konkrēts projekts. Otrs jautājums arī ļoti svarīgs. Kā pārvarēt uh, lingvistiskās barjeras vai jūsu institūcija kādā veidā finansē valodu apguvi? Uh, vai tas būtu maž, eh, vairākuma vai minoritāšu sabiedrībā, vai jūs finansējat kādas programmas, kas, piemēram, eh, eh, veicinā albāņu valodu apgūšanu, serbu iedzīvotāju un tam līdzīgi. Daudz jautājumu, ļoti lūdzu izsatbildes. Flash answers, or fresh answers. No, <laughs> flash. Flash. Flash. Um. And fresh on demographic. Par demogrāfisko attīstību. Nākamajā gadā notiks eh, tautas skaitīšana, un komisija tam atvēlēs kopā ar Eurostat lielus līdzekļus, un ir svarīgi nodrošināt, lai arī Kosovas ziemeļos šī skaitīšana var notikt. Uh, um, saiknes starp diasporu un dzimto zemi, protams, ir ļoti spēcīgas. Un tām ir liela nozīme Kosovas ekonomikas attīstībā, un diaspora tieši ASV tiks mudināta un aicināta investēt vairāk Kosovas attīstībā, 80 līdz 85 procentu uh, nodarbinātības rada uh, nodarbinātība dažādos projektos un ļoti svarīgi ir tieši ziemeļos uh, nodrošināt labu sadarbību starp Prištinu un attiecīgajām vietējām pašvaldībām ziemeļos, nodrošinot arī cilvēku iesaistīšanos tā saucamo participāciju. Runājot par tālākajiem kontaktiem pēc tiesas sprieduma pasludināšanas, um, tad statusu jautājumi vairs netiks apsvērti un apcerēti, un par Euleks iesaistīšanos Uh, Euleks ir nodarbojies uh, šajā tad, savā, mm, savu mandātu ietvaros ļoti labi, un mēs um, darām visu iespējamo, lai iedotu uh, iespējas Eh, tieši serbu tiesnešiem un citiem juristiem iesaistīties eh, tiesiskās sistēmas izveidē, cita starpā veidojot eh, konstitucionālo tiesu. Serbu kopienas ticīgie var apmeklēt baznīcu brīvi, ieskaitot arī baznīcas Prištinā un kad es strādāju ar ekonomiskiem jautājumiem iepriekš citā amatā, tad mēs izstrādājām arī ilgtermiņa stratēģiju un cita starpā mēs centāmies norādīt uz to, cik liela nozīme ir fiskālajai vai budžeta disciplīnai. Uh, un daudz darījām, lai Ahtisāri plāns tiktu īstenots. Un tur tiešām bija ļoti liela runa par ekonomiskiem jautājumiem, tāpat starp starptautisko valūtas fondu un Kosovu bija jāpanāk vienošanās, un tas, ko jautāja Gomešas kundze par energoapgādi, arī šeit darbs notiek. Uh, Es neredzu šeit nekādu pretrunu starp centieniem nodibināt multinacionālu valsti un kā atrisināt ziemeļu, tātad jautājumu ar serbiem, kas dzīvo ziemeļos. Manuprāt, šeit vienojoties vai panākot uh, izlīgumu visi iegūs un varēs, ja vēlēsies, turpināt dzīvot saskaņā ar savām tradīcijām, un institūciju veidošanas darbs arī turpinās. Es pilnībā piekrītu tam, ka dialogam Kosovas ietvaros ir jābūt aktīvākam. Mēs organizējam konferences, ir jābūt lielākai sadarbībai starp ziemeļiem un Prištinu. Un šobrīd mums notiek tāda vidēji vai starposma budžeta izpildes novērtēšana vienlaikus ar citām prioritātēm. Un um, nekāds finansējums valodas apmācībai gan nav paredzēts, bet um, vidējā izglītībā um, ir paredzēts izdarīt attiecīgas izmaiņas mācību plānos. Paldies! Paldies! Eh, sirsnīgs paldies arī referentes eh, eh, vārdā. Lunačekas kundzes vārdā. Tātad šodien 15. notiks starpparlamentāriešu tikšanās Vaita kunga klātbūtnē un ka tad būs iespēja detalizēti pievērsties šai tēmai. Paldies par ļoti interesantu un apjomīgo ziņojumu. Bene, continuiamo con il punto 5. Labi, tagad turpināsim ar piekto darba kārtības punktu, protams, e, e, priekšlikums rezolūcijai par Eiropas integrācijas procesu Kosovā. Otrā domu apmaiņa ir iesniegti 168 grozījuma. Pēc tikšanās ar ēnu referenti ir izdevās sagatavot trīs kompromisa grozījumus, par kuriem mums vajadzētu tagad arī runāt. Eh, šo, par šo tēmu mēs jau runājām, eh, tāpēc es ieteiktu, ka mēs ierobežosim debates par kompromisu uz 20 minūtēm. Eh, paldies, priekšsēdētāja kungs! saka Lunačekas kundze. Ņemot vērā ierobežoto laiku, es gribētu patiešām ierobežoties uz kompromisa grozījumiem un pieminēt arī vēl citus punktus, jo jums ir arī jau balsošanas saraksta projekts. Vispirms par pamatnostādnēm. E, protams, ka Kosovas tēma, to jau mēs dzirdējām arī debašu laikā, ir e, E, pamatīgas atšķirības starp dažiem no mums. E, tie, kuri e, grib, ka Kosova ir neatkarīga valsts, vai tie, kuri to negrib. Šīs atšķirības parādīsies arī balsojuma laikā, jo par šo tēmu mēs nevaram kompromisus nekādus noslēgt. Vai nu ir tā, ka tā kā lielākie daļa no mums grib, ka Kosovā ir neatkarība valsts, un es ceru, ka mazākums to negribēs. Tā kā šeit mēs nevaram runāt par kompromisu. E, tomēr es domāju arī ar grozījumus ņemt vērā, kuru ieteica tie kolēģi Eh, kuri neatzīst Kosovas neatkarību. Eh, un šeit es arī mēģināju iekļaut kompromisa risinājumos to, ar ko es vēl varu atbalstīt. Tātad pirmais par 91., 92. un 94. grozījumu, eh, kuru ir runa par to, ka tieši tiesiskumā misijas ir nepieciešamas visās e, Kosovas teritorijā un ka komisija ir nepieciešams kļūt redzamākai serbu iedzīvotāju acīs, īpaši valsts ziemeļos, un ka, protams, aktivitātes ir jāvirza uz visiem iedzīvotājiem. To es arī mēģināju uh, integrēt. Tāpat arī otrais kompromiss, 97.105. grozījums, jo te ir runa par Euleks eh, sadarbību ar Kosovas pilsonisko sabiedrību, kas ir nepieciešama izvirzīt priekšplānā. Trešais kompromiss arī šeit es tiecos ieteikt kompromisu, kas mm, arī atbilstu kolēģiem tam Bredam, Uljāno un Čaučesku. Uh, Eh, es ceru, ka jūs šī gadījumā patiešām varēsiet to atbalstīt. Vēl daži punkti, piemēram, par kolēģa posēlta priekšlikumiem, kad bija eh, runa par vardarbību ģimenē. Eh, šeit mēs mēģinājām sagatavot atsevišķu rinkopu, atsevišķu punktu, Mm, izcelt un nos, eh, nošķirt no citiem uh, aspektiem, kas tika pieminēti. Un es ceru, ka Posilta kungs arī varēs akceptēt šādu dalījumu. Tad vēl viens punkts, kas eh, saistās ar Svobodas kunga priekšlikumu 66. Eh, te mēs vēl vedam sarunas un skatāmies, eh, kādas varētu būt iespējamās reakcijas uz EKT e tiesu spriedumu. Un mums nav izdevies panākt vienotu formulējumu, bet mēs pie tā turpināsim darbu. Vēl maza norāde uz e, e, balsošanas saraksta, tātad 78. E, punkts, te ir iekļauts arī mans vārds. Es domāju, ka tā ir viena lustīga kļūda, kas ir iezagusies, un es lūkšu galīgajā variantā. E, izņemt manu vārdu, jo te es neesmu vienisprātis ar šo formulējumu, bet tā gadās dzīvē neko nepadarīsim. Tā tad es ceru, ka jūs tie, ar kuriem es vēl runāju, ka mēs varēsim panākt vairākumu. Kā jau teicu, ir lietas, kuras nevaram grozīt, ar to politiķiem ir jārēķinās. Paldies par labo sadarbību ar tiem, ar kuriem mēs sadarbojāmies. Paldies! Grazie. Paldies, eh, Lunačekas eh, kundzei. Tas ir patiešām ļoti nozīmīgs uzdevums. Poselt kungs, lūdzu. Es pavisam īsi priekšsēdētāju kungs. Arī es gribētu pateikties kolēģei Lunačekai par lielisko darbu un patiešām lielisko darbu sadarbību, tāpat arī par sadarbību ar citu grupu ēnu referentiem. Kolēģie Lunačeka jau skaidri un gaiši pieminēja, ka pie šiem daudzajiem grozījumiem ir divas grupas. Vienā grupā ir normāli grozījumi, standarta variants, kurus grupas vai nu atbalsta vai ne Eh, bet otra grupa saistās eh, skarot visas eh, grupas uz statusa jautājumu. Un es domāju, ka ir nepārprotams vairākums to, kuri uzskata, ka statusa jautājums jau ir atrisināts. 22 Eiropas Savienības dalību valstis galu galā ir jau atzinušas Kosovas neatkarību un tās arī ir nodibinājušas diplomātiskās attiecības, bet piecas valstis to nav izdarījušas, un tās 22 valstis, kuras ir to izdarījušas, eh, atgādināšu, ka to izdarīja sekojot Eiropas parlamenta aicinājumam. Pagājušos piecos gados Eiropas parlaments vairāk kārt ar trīs ceturdaļām vairākuma uzaicināja dalību valstis atzīt Kosovu un tās neatkarību. Tātad trīs ceturdaļas parlamenta vairākos sasaukumos bija pārstāvējušo uzskatu. E, tāpēc arī pēc Feita kunga e, uzstāšanās es domāju, ka būtu ļoti problemātiski, ja mēs atkal un atkal atgrieztos pie statusa jautājuma, mēģinot ko mainīt. Vairākums to noteikti nedarīs, bet manuprāt ir ļoti svarīgi, ka, lai mēs ņemtu vērā to kolēģu viedokli, kuras dalību valstis Kosovu nav atnīcinājusi atzinušas vai vēl nav atzinušas, jo vispirms gribu nogaidīt tiesas spriedumu. Lai gan godīgi sakot, es e, nepiešķirtu pārmērīgi lielu lomu spriedumam, jo tas jau vairāk ko teiks par nākotni un par spriedzi starp teritoriālo integritāti un pašnoteikšanās tiesības. Es domāju, ka tas e, spriedums ar pagātni tik ļoti nenodarbosies un es nedomāju, ka ar spriedumu tiks atceltas pagājušo gadu lēmumi. E, padomājiet praktiski, kā tad tas notiks e, jo, ja Kosovu sadalītu, tad tiktu sadalītas arī kaimiņu valstis un atpakaļ integrācija Serbijā nozīmētu karu. Skaidri un gaiši. To visi zina, bet to negrib arī serbi. Serbi, ja runā godīgi, tad viņi atzīst, ka ir skaidrs, ka Kosova pie Serbijas neatgriezīsies. Kā gan to arī izdarīt, tam nav nekādu ne plānu un iestrāžu. Tā kā mums nevajadzētu spēlēties ar situāciju, bet ieņemt godīgu un skaidru pozīciju. Mēs, protams, respektējam kolēģus, kuru valstis ieņem pavisam citas pozīcijas, viņu grozījumi ir akceptabli, un lai viņi balso par šiem te saviem grozījumiem, mēs visi citi nebalsosim par šiem grozījumiem, un katrs zinās, kas ir kas. Tātad šajā jautājumā, e, diemžēl, nav kompromisu iespēja, kā jau pieminēja kolēģi Lunačeka, vai nu man ir par vai pret, vai nu šo jautājumu mēs gribam uzsākt no jauna risināt vai nē. Tāpēc pievērsīsim uzmanību lietišķajiem grozījumiem un par pārējo ir balsošana un viss. Bene, per i socialisti, kolēģa Tālere. Paldies, socialista vārdā Tāler kungs, un pēc tam kolēģis Prēda, lūdzu. Hvala lepa, gospod predsednik. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Arī es gribētu pateikties referentē par ieguldīto darbu, jo tā ir gandrīz vai neiespējamā misija, un rezultāts ir absolūti apzīstams. E, kompromisa grozījumi, protams, ka darba kvalitāte vēl uzlabos. Es gribētu vērst jūs uzmanību uz atsevišķiem punktiem. Uh, Proti ir bijuši deputāti mūsu vidū, kuri sagatavoja četru lapu vēstuli, kuri saņēma četru lapu vēstuli no Serbijas. Un uh, mēs tiekam konkrēti aicināti, uh, konkrēti rīkototies uh, Kosovas rezolūcijas kontekstā. Es gribētu izteikt viedokli, ka šīs vēstules saturs ir ļoti svarīgs, un tajā pašā laikā tā liecina arī par to, e, cik e, nozīmīga ir šīs jautājums Serbijai, ko pieminēja arī Koselta kungs. Un tā tad e, Tātad statusa jautājums ir vissvarīgākais jautājums. Ja netiek atrisināts statusa jautājums, tad mēs nevaram risināt citus jautājumus. Cilvēktiesība aizsardzība, kultūras, reliģiskais mantojumas aizsardzība, īpašuma tiesības, bēgļu atgriešanās un tā tālāk. Tas ir vesels jautājumu komplekss. Es ceru, ka pēc eh, tiesas eh, lēmuma ir būs ienāks laiks, kad mēs varēsim eh, pievērsties konkrētiem, konkrētiem jautājumiem, kas skar Kosovas iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Šeit arī Serbijas valdības pozīcija ir ļoti svarīga. Un es lūdzu, un tas ir arī serba interesēs, kur dzīvo Kosovā. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs kolēģis Preda un tāda ēnu referents doar pentru a spune că am introdus un număr. Uh, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es iesniedzu daudzus grozījumus. Un šeit bija runa par atsevišķu sintagmu izmaiņu, uh, proti, lai Kosova netiktu attēlota kā province. Tāpat es iesniedzu arī grozījumus par uh, kosoviešu tēmu kā Kosovas iedzīvotāju tēmu. E, nerunājot tagad tik daudz par pilsonības jautājumiem. E, mums ir, protams, arī pienākums parādīt savu respektu, jo runa ir par nelielu valsti. E, ir valstis, kuras joprojām skata Kosovu kā provinci un nevis kā valsti. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad kolēģis Pancieri. Paldies. Arī es gribēju Eh, pievienoties Lunačekas kundzes eh, pateicībai. Eh, viņa ir labi pastrādājusi, lai gan darbs nebija vienkāršs, to iemeslu dēļ, par kuriem mēs visi esam informēti. Manuprāt, gan kompromisi, gan visa rezolūcija kopumā ir ļoti mm, akceptabli. Un šeit tiek ņemta tā vērā uh, realitāte, nediskutējot par statusu un neizdarot spiedienu, eh, liekot mainīt pozīciju saistībā ar statusa jautājumiem. Eh, Kosovas institūciju eh, stiprināšana tiek atbalstīta, tās tiek aicinātas risināt eksistenciālas dabas problēmas, kā arī cīnīties pret noziedzību, veicināt drošību un veicināt demokratizācijas procesus Kosovā un tas e, reģionālās sadarbības ietvaros, kas respektē visus objektus. Tāpēc es uzskatu, ka, lai arī mums būtu dažādi viedokļi e, par šo te statusa tēmu, es tomēr domāju, ka Lunačekas darbas var tikai atbalstīt. Vai Lunačekas kundze pati arī gribētu izteikt kādas piezīmes, vai arī mēs slēdzam? Nē, paldies, tas ir viss. Bene, anch'io ringrazio la collega Lune. Eh, tātad paldies eh, Lunačekas kundzei un tagad nākamais punkts. Es atgādinu, ka rītdien ir balsošana par šo te tēmu. Un tagad sestais punkts - rezolūcijas priekšlikums par Īslandes pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā. Otrā domu apmaiņa. Šodienas debates notiek tikai dažas dienas pēc uh, valstu un valdību vadītājiem, uh, kad tika pieņemts lēmums sākt uh, diskusijas par uzņemšanu. Uh, tāpēc arī diskusijas ir ļoti interesantas par kolēģa Preda ziņojumi. Uh, ir 55 grozījumi iesniegti par šo te rezolūcijas priešlikumu. Eh, referents eh, sadarbojoties ar eh, dažādu grupu kolēģiem iesniedzis, iesniedzis vairākus kompromisus. Un tāpēc arī es lūdzu Prēdas kungu runāt par kompromisiem un varbūt arī pieminēt padomes secinājumus un debates. Uh, Eh, Pats Erikungs, vai jums ir kas jums te, te sakāms par darba kārtību? Tā tad jūs gribējāt pieteikties, labi, tad pēc tam tā tad vispirms vārds Prēdas kungam. Paldies, priekšsēdētāji, vispirms. Mēs, eh, tātad jūs jau minējāt, ir 55 grozījumi, kurus iesniedz kolēģi. Vēlos sacīt, ka esmu ļoti priecīgs par uh, sadarbību arī ar citu politisko grupu ēnu referentiem, jo mums ir izdevies, balstoties uz šiem 55 grozījumiem, pienoties par 27, lai varētu izveidot astoņus kompromisus. Runa ir par kompromisiem, kur tiek skatīti galvenie ziņojumā apskatītie jautājumi. Pirmais attiecas uz uh, tieslietu sistēmu. Šeit uh, Preda kolēģi, lūdzu, vai jūs varētu pietuvoties mikrofonam, lai jūs labāk varētu dzirdēt tulki? Paldies! Pirmais kompromiss tā mērķis uh, bija skatīt trīs uh, pāntus par tieslietu sistēmu Un to esam šeit uh, iekļāvuši, apskatot vairākus jautājumus attiecībā uz uh, tiesnešu iecelšanu, prokuroru iecelšanu, tiesliet, augstāko tieslietu iestāžu darbību, otrais kompromiss attiecas uz ļoti jūtīgo problēmu EFTA Surveillance Authority tiecībā uz uh, tirgu, konkurēt spēju. Trešais kompromiss par divpusējo raksturu. Īslandes sat, eh, sarunām arī uh, apvienotās karalīs un Nīderlandes valdībām par uh, jautājumu aiz sevi. Ceturtais kompromiss jautājums par uh, Islandes pielāgošanos Eiropas prasībām. Piektais kompromiss Islandes uh, darbība vides uh, dabas jomā specifika. Sastais kompromiss tieši attiecas uz uh, jūras um, resursiem šai valstī. Nepieciešamība arī veicināt konstruktīvu attieksmi no Eiropas Savienības un Islands iestāžu pusēm. Sārunās par zivsaimniecību sastais, astotais kompromisi attiecas uz sabiedrības debatēm par pievienošanos. Šeit vēlos eh, uzkavēties brīdi, manuprāt, eh, Eiropas eh, izaicinājumu jautājumu apskatīšana Īslandes sabiedrībā ir ļoti būtisks jautājums Īslandes pietuvošanās procesā Eiropas Savienībai. Un visbeidzot, cet četri mutiskie grozījumi. Viens no tiem tie, to iesniedza zaļie, otru iesniedza šaki. Tā tiec uz Īstens iniciatīva arī eh, atklāja ar diviem mutiskiem grozījumiem, kas ņem vērā pagājušās nedēļas notikumus. Eiropā doma, kā jūs zināt, aicināja Īslandi uzsākt sarunas. Ar to arī noslēgšu. Pateicos vēlreiz uh, sadarbībai, pateicos kolēģiem par sadarbību. Kā rezultātā nonācām pie kompromisiem. Lielas paldies! Benissimo, grazie. Paldies, ļoti labi. Tagad pirmais, kas ir pieteicies, Umana Roitins kundze, lūdzu, etapi. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Priekšsēdētāja kungs, es vispirms gribētu pateikties kolēģim Predam. Viņam patiešām ir izdevies eh, sagatavot ļoti labus kompromisa priekšlikumus, kurus mēs varējām arī akceptēt, jo te ir skaidri un gaiši runa arī par Islandes saistībām. Tas ir ļoti labi. Saistībā ar Islandi mēs nevaram eh, gaidīt eh, neadekvātas lietas, ja mēs uzsākam sarunas. Un tas ir ļoti svarīgi. Mums ir Eiropadomes secinājumi iesniegti, un izskatās, ka Mm, Nīderlanda nebloķēs e, sarunu sākumu, e, tomēr tā pasaka skaidri un gaiši, ka visi kritēriji konstruktīvi ir jāievēro. Trešais grozējums runā par īpašām e, bažām, kas nav īpaši aktuālas. Varbūt, ka to mēs varam izvērtēt atsevišķā balsojumā. Tad ir runa par divpusējiem līgumiem, atmaksājot 3,9 miljonus eiro valsts aizņēmumā. To es svītrotu un teiktu, ka tā ir tēma, kas eh, nevarētu eh, traucēt eh, sarunu uzsākšanu. Tāpēc, manuprāt, šī daļa ir jāsvītro, jo jautājums jau ir atrisinājies. Vai nu mums būs atsevišķais balsojums, vai arī mēs pārstrādājam kompromisu grozījumu. Es būtu par abiem variantiem. Otrais un ceturtais kompromiss arī man labi patīk, jo arī šeit ir runa par Islandi un Lietuvu lietas tiek nosauktas īstajos vārdos. Un to lūdz arī padome un komisija. Un noslēgumā kompromisa, e, kom, septītais kompromiss. Tā tad jautājums, vai ir vienprātība starp sabiedrību un politiku. Uh, Eh, atbalstot Islandes iestāšanos. Protams, ka tas ir viens no nozīmīgākajiem jautājumiem un lielākajiem izaicinājumiem pašai Islandē. Tikai tad, ja iedzīvotāji reāli atbalstīs, eh, iestāšanās sarunas ir iespējams beigt eh, ar pozitīvu rezultātu. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad kolēģis Pancēri un tad kolēģi Gomeša. Es eh, šorīt laikam patiešām runāju pa daudz. Jūs, kolēģi, runājat ļoti inteliģenti, saka priekšsēdētājs. Eh, mans kolēģis ēnu referents Rancolī lūdza izteikt savu pateicību Predaskungam par lielisko darbu. Mūsu grupai nav nekādu problēmu ar šo te ziņojumu. Ēnu referenta grozījumi ir ietverti dažādos kompromisos un tādās kutelīgākās lietās mēs saņēmām pozitīvu attieksmi, ko pieminēja arī referents. Es gribētu pieminēt divus, manuprāt, ļoti svarīgus punktus. Proti fakts, ka Islandes iestādes uh, ir aktīvi, uh, ir gatavas aktīvi, uh, ir gatavas aktīvi iesaistīties, lai iesaistītu pilsonisko sabiedrību un ka nepieciešams ir liels darbs zivsaimniecības politikā. Kopumā šī rezolūcija, manuprāt, ir jāskata ļoti pozitīvi un vēlreiz kopā ar Sosilīku un liekas paldies Priedas kungam Un tagad Gomešas kundze. Es gribētu pateikties eh, kolēģim Predam par ieguldīto darbu. Es e, neesmu vienisprātis ar kolēģiem Mēnu Raitenu, kad viņa saka, ka uh, trešais kompromiss tiek atsaukts uh, runājot par divpusējo nolīgumu ar apvienotās karalistes un Nīderlandes valdībām kas skar uh, parādu aizdevumu atmaksu. Šajā teikumā galu galā ir teikts, ka šis jautājums nedrīkst būt šķērslis eh, iestāšanās sarunu uzsākšanai. Ir ļoti nu, svarīgi, lai šis teikums paliktu, jo citādi jau būtu jāsvītro viss Mēs nevaram nekādā veidā akceptēt to, ka šis jautājums tiek skatīts kā šķērslis ir iestāšanās. Te jau runa ir par eh, daudz ko vairāk nekā dažādiem viedokļiem starp pašreizējām divām dalību valstīm un Islandi. Šajā jautājumā atbildību nes visu eh, ne jau Islande vien atbild par kazino uh, sistēmu, kas bija uh, Eh, jau bija varena un ir varena. Un, eh, Tā tad arī par, par strīdu par aizdevumiem. Eh, šeit ir runa par daudz ko vairāk nekā tikai par šiem konkrētajiem strīdiem, ko es ceru tomēr izdosies atrisināt. Nu, jebkurā gadījumā tam nevajadzētu apdraudēt iestāšanās sarunas kā tādas. Es atbalstu tos kolēģus, kuri uh, uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi iesaistīt pilsonisko sabiedrību šajos procesos. Jo pretējā gadījumā iestāšanās nebūs veiksmīga. Paldies! Uh, paldies, saka priekšsēdētājs. Es saprotu tagad, ka Olmena Roitenes kundze gribētu izteikt īsu piezīmi. Priekšsēdētāja kungs, es gribēju patiesību sekot sekojošo. Mēs norādām uz to, ka šim jautājumam nevajadzētu būt par šķērs, lai uzsāktu pievienošanās sarunas ar Islandi. Tas nozīmē to, ka tad runa ir par šķērsli pirms sarunu uzsākšanas. Sarunu uz, sarunas tiks uzsāktas. Šis ir iemesls, kādēļ es vēlējos to svītrot un lasot teikumu. Tas ir loģiski. Par šīm māk lai varētu atmaksāt šo naudu Nīderlandes apvienotās karalistas valdībām saistībā ar pieņemamu vienošanos un tam līdzīgi. Ir labāk to svītrot, bet ja mēs to negribam, Bet mums ir jāvēršas arī pie referenta, ko viņš par to domā. Bet, nu, manuprāt, tas ir ļoti loģiski, ja mēs to vienkārši izņemtu. Paldies. Allora. Labi. Nu ko? Tanok, kungs, pēc tam Tāler, kungs un Madlēni. Paldies priekšsēdētāji, kā es teicu iepriekš, mana grupa pilnībā atbalsta Īslandes pievienošanos Eiropas Savienībā. Varu apsveikt Predeskungu par viņu darbu. Atbalsta kompromisa grozījumus. Manuprāt, kompromisa grozījums divi tiešām atrunā arī juridisko aspektu, kas vēl nebija skaidrs iepriekšējo reizi, ka Īslande. Uh, Pārkārtējie nu, vienošanās attiecībā uz Eiropas Savienības depozīta e, direktīvas īstenošanu. Tas ir arī daļa no Eiropas e, tiesību aktu kopuma, un tagad tas ir atrunāts otrajā kompromisā attiecībā uz atmaksu līdz depozīta garantijas direktīvu. Uh, Vismaz, kas attiec uz šo, tad tagad lietas ir skaidras, tā šis jautājums ir jāatrisina sarunu laikā. Nedomāju, ka šīs uh, eh, strīds ar Nīderlandu un apvienoto karalisti liektu Islandē kļūt par kandidāti valsti, bet sarunās, jo īpaši sadaļās, kur tiek runāts par finanšu pakāpojumiem, šis būs viens no lielākajiem šķēršļiem. Viņiem ir jāievieš Eiropas Savienības depozīta garantija direktīva, un viņiem, protams, arī ir jāpanāk vienošanās, kas būtu pieņemama Nīderlandes un apvienotās karalists valdībām, un problēma, manuprāt, ir tieši par uh, Uh, procentu likmēm attiecībā uz šiem aizdevumiem. Lūk, bet uh, tā ir tad neoficiāla informācija no nu, nelavotiem. Jautājums predekungam neatiec tik daudz uz ziņojumu. Es, in, Mēs runājam, uh, Gadir Maroko, par šo vaļmedības komiteju, kas tur tiekas, un arī ir bāžas par to, ka ka varētu atcelt moratoriju par uh, vāļu um, mētniecības aizliekšanu un arī Īslandi, gluži tāpat kā Japāna un citas, kas nodarbojas ar um, šo, tur ir tiec uz 30 vaļu. Varam, Tad kāda ir īsti, no, kāda ir īsti dalībvalsts nostāja, ka Dānija varētu nebūt īpaši apmierināta, apvienotā karalista vēlas saglabāt moratoriju, varētu būt arī āt, kā dalībās atturētos, es nezinu, vai tas tā būtu. Tad izskatās, ka Japāna ir tad, tad, ieguvusi to, ko tā vēlējās, moratorijas tiks atsaukts, bet ja tas tā nē, vai tā būtu problēma Islandai? Uh, lai tā varētu būt atbilstīga esošai nostājai, proti saglabāt moratoriju vai arī tas vairs nebūs aktuāls jautājums, ja IWC ļaus uh, medīt ierobežotu skaitu vaļus turpmāko desmit gadu laikā. Kolega Tāler. Tāler, kungs. Hvala vam, gospod predsedujoči. Rad bi se zahvalil tudi reportērju gospodu. Arī es gribētu pateikties eh, referentam Pretiskungam. Ir ļoti svarīgi, lai sāktos iestāšanās sarunas ar Islandi, jo tādējādi paplašināšanās process eh, iegūs eh, jaunu aktivitāti. Kā jau mēs zinām, līdz šim paplašināšanās process vēl nav devis vēlamos rezultātus Un e, man bija žēl, teiksim, ar situāciju ar Maķedoniju. Arī komisijai būtu vienkāršāk paralēli runāt ar abām valstīm. Un es ceru, ka to vēl izdosies panākt. Tagad par trešo kompromisu. Uh, Es uzskatu, ka šeit ir runa par jautājumu, kas acīm redzot mums darīs lielas galvas sāpes, tāpēc mums nevajadzētu e, to novērtēt par zemu. Ja visajā doma apmaiņā mēs e, redzējām, cik sarežģīti viss var izvērsties, protams, Predes kungs ir pareizi, ka mums ir jābūt optimistiskiem saistībā ar problēmas ātro risinājumu. Tomēr mums ir nepieciešams plāns B, e, ja lietas tik ātri nerisinātos, kā cerēts mums vienmēr vajadzētu nodrošināties. Tāpēc mums varbūt, ka par arbitrāžu uh, vajadzētu padomāt, eh, tātad par saistošu arbitrāžu tiesas jautājumu. Varbūt ir situācija tāda, ka mm, strīdi eh, netraucēs sarunu sākumu, bet e, skars tieši beigas un arbitrāžu tiesa varbūt, ka būtu arī zinām izēja. Paldies! Kolēģa Madlēner, pre... Eh, Madlēners, lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāja kungs. Es domāju, ka paplašināšanās kapacitātes un Eiropas Savienības uzņemšanas spējas jau ir sen pārsniegtas. Cilvēki ir vienkārši noguruši no Eiropas. Mēs cīnāmies ar krīzi un gribam, lai iestātos vēl viena bankrotējusi valsts. Tā nav nekāda labā ideja. E, Nīderlandes un Anglijas iedzīvotāji ir Islandes banku katastrofas upuri Un, protams, ka šīs jautājums ir jāatrisina pirms iestāšanās. Un tad šī tāda šausmīgā vaļusveiniecība, to mēs nekādi nevaram akceptēt. Tas ir jāpasaka skaidri, gaiši un nepārprotami. Tas ir jāpasaka Islandē tieši acīs, ka mēs nevaram akceptēt eh, tāda veida vaļusveiniecību. Mana partija eh, cer, ka Islandes iedzīvotāji uh, nobalsos referendumā par iestāšanos ar vienu lielu nē. Paldies, saka priekšsēdētājs. Uh, e, Buskatas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Arī es pateicos referentam par uh, to, ka viņš ir iekļāvis kompromisos arī nīderlandiešu šaubas. Arī es e, iesniedzu grozījumu par šo te tēmu, e, jo tam nevajadzētu palikt divpusējiem jautājumam starp Islandi, Nīderlandi vai Islandi un apvienoto karalisti, jo e, mums ir šeit jāparāda solidaritāte, un tas jautājums skar visus. Es domāju, ka tā uzraudzības iestāde tiek īpaši pieminēta. Tāpat, manuprāt, ir svarīgi mm, parādīja to, ka šī nolīguma saistības e, ir jāizpilda. Man par vienu lietu ir eh, tomēr žēl. Savos grozījumos es lūdzu iedibināt tiešu saikni starp eh, iestāšanos un saistību izpildi, eh, bet šis punkts tika svītrots. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, ka visām valstīm, kuras grib iestāties, gan Islandai, gan citām valstīm, kas tai vēl sekos, ka tām pirmkārt ir jāizpilda saistības, pirms mēs vispār sākam runāt par iestāšanos, un es būtu gandarīti, ja to izdotos iekļaut. Un tagad kā pēdējais kolēģis Tarans. And, uh... Paldies, priekšsēdētāji, paldies referente kungām. Es tiešām uh, abrīno viņa spēju no tik daudz ļoti pat bieži pretrunīgiem grozījumiem uh, izstrādāt kompromisus. Tomēr es vēlos izmantot tagad šo iespēju, lai mudinātu referentu mainīt viņa nostāju. Kā tas ir rakstīts uh, uh balsojuma saraksta projektā jau, jo īpaši 45, 46 un 47 grozījums, uh, kur, nu, pārsteidzoši ir izstrādājuši zaļā grupa. Kādēļ? Es aicinu referentu mainīt viņa nostāju. Tad šajos grozījumos atspoguļojas diskusijas, kādas notika Eiropas parlamenta Islandes delegācijas sanāksmē, ko vadīja Kalaker kungs, kolēģis, kuram ir ļoti plašas zināšanas par šiem jautājumiem. Otrakārt. Vaļumedības, kā to jau minēja kolēģi. Vaļumedības ir ļoti aktuāls jautājums. Mums nevajadzētu izvairīties no tā, ka mēs prasam rezolūcijā pieprasīt uh, šo medību apturēšanu. Mums to vajadzētu darīt rezolūcijā. To vajadzētu minēt. Un visbeidzot, vēlētos arī lai šī nākotnes perspektīva par lielāku interesi attiecībā uz Arktikas reģionu. Mēs to uzņemam kā pilntiesīgi Eiropas Savienības dalību valsts. Ja referents varētu mainīt savu nostājas, būtu ļoti priecīgs. Un mums līdz rītdienai vēl ir laiks, lai to izdarītu. Visbeidzot, tas nav zaļo grozījums. Es esmu iesniedzis šo ziņojumu 22. Eh, grozījuma 22. Tas ir ļoti atbilstīgs, manuprāt. Mēs vēlamies izstrādāt kopīgas politikas, tad eh, mums ir jāinformē šī iestāšanās valsts par prasībām. Grazie. A questo punto il parere della Commissione europea, signor France, Paldies, un tagad eh, Eiropas Savienības eh, komisijas pozīcija. Čermakungs, vai jūs vēlētos ko teikt? Uh, Paldies. No komisijas puses mēs, protams, priecājamies, ka sākušās pārunas ar Islandi, lem, kurās mēs varēsim pārunāt pilnīgi visus jautājumus, kas skar um, iestāšanās procesu. Un arī, protams, skatīsimies, vai Īslandes likumdošana saskana ar Eiropas Savienības likumiem. Mums ir noteikts ietvars pārunām, notiks arī tā saucamā likumdošanas salīdzināšana vai skrīnings, un mēs skatīsimies, kur tad šīs atšķirības starp likumdošanām ir. Un, protams, ka mēs saņemsim arī. Un lūksim arī juridisku palīdzību. Um, šī gada novembrī jau varēsim prezentēt noteiktus rezultātus, bet runājot par vaļu medībām, uh, Jūs zināt, ka uh, vaļu medības nav saskaņā ar Eiropas Savienības likumiem, jeb akī. Un šeit ir darbs arī starptautiskajai komitejai, kas nodarbojas tieši ar veļu, vaļu um, medību jautājumiem. Man šeit par šo nav vairāk nekas daudz piebilstams. Martā tiks runāts par ieguldījumu garantiju fondu izveidi un par citiem jautājumiem. Paldies! Gracias. Paldies! Tātad. Ja referentam tagad vairs nekas nav piebilstams, tad mēs varam diskusiju beigt par šo lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies kolēģiem par reakciju. Sākšu ar priekšlikumu par trešo kompromisu priekšlikumu. Manuprāt, kamēr ņemot vairāk sarunas ir sākušās, mēs varētu tiešām svītrot šo punktu. Tad ir šo epizodi.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 vēl nebija pateikusi to, ko tā pateica pagājušajā nedēļā, aicināt Īslandu uzsākt sarunas. Aicinu svītrot šo teikuma daļu trešajā kompromisā. Par vaļiem. Pirmkārt, vēlos uzteikt to, ka pēc ļoti ilga laika perioda mums Agadīra pilsētā ir izdevies organizēt šo konferenci. Piedāvāju sagaidīt šīs konferences beigas, lai tad raucītos, kāda nostāja tiks tur pieņemta, un tad arī to ņemot vērā, pēc tam mums būs laiks līdz plenāra sesijai jūlijā ņemt vērā to ņemt vērā šo jautājumu, kas būs svarīgs. Bet esmu visai optimistiski noskaņots par to. Nedomāju, ka vajadzētu mainīt o, uh, vienošanos, jo mēs vēl nezinām, kāda būs konferences secinājumi. Bausku kundzei jāteic, kā varu piekrist tam, ka ļoti skaidri jāsasaista jautājums par pī par uh, attiecībā uz ies, ies, iestāšanos un nosacījumiem par 22. grozījumu bija ideja pievienot pie sastajā punktā. Uzteikt Īslāns par eh, cilvēktiesību ievērošanu aicina arī īstenot konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību, kā arī Eiropas Savienības konvenciju par eh, cilvēkiem ar eh, invaliditāti, un Daran kungs piedāvāja arī iekļaut Pat Francija un Luksemburga vēl šādi nav rīkojušās. Es nevaru personīgi um, pieņemt to, ka mēs iekļaut šādu teikumu daļu. Tāda ir mana nostāja, un es nemainīšu to. Tarankunga pārējie grozījumā tiecas uz vaļiem. Par to jau izteicos. Paldies vēlreiz visiem kolēģiem par komentāriem. Eh, Paldies! Tātad rīt no rīta priekšpusdienā notiks balsojums. Es domāju, ka referents vēl tiksies ar kolēģiem un noskaidros neskaidrības. Līdz ar to šis punkts ir noslēgts. Nākamais ir Eiropas satelīta navigācijas programma termiņa vidusposma pārskatīšana, īstenošanas novērtējums. Šo atzinumu sagatavoja kolēģa Kopa, un par to jau runāja ITRES komitejā ir desmit grozījumu priekšlikumi, divi ir atsaukti. Uh, tos aizstāja divi eh, mutiskie grozījumi no pašas referentes puses. Paldies! Ar šo tekstu mums uh, lūdz izstrādāt atzinumu par uh, Eiropas satelīta navigācijas programmu termiņu vidusposmu pārskatīšanu, jo īpaši, kas attiec uz Galileo citas starpā. Uh, ITRE komiteja ir atbildīgā komiteja, vēlējos norādīt uz to, ka komisija ir lēmusi grozīt darba grafiku attiecībās tās ziņojumu pieņemšanu, ņemot vērā to, ka Komisijas arī paziņojums ir novēlots, tas tiks publicēts jūlija beigās. Šeit mēs vēlamies runāt par aspektiem, kas attiecas uz drošību un Galileo sistēmas ietekmu uz starptautiskajām attiecībām. Ņemot vērā to, ka nedomājam, ka līdz septembrim būs kādas lielas izmaiņas, es eh, ņem vērā sekretariātu sacīto, mēs rīkosimies pilnīgi ierasti, rītdien pieņemot atzinumu. Šī atzinumā mērķis ir uzsvērt, cik svarīgs ir Galileo Eiropas Savienības drošībai un neatkarībai, tāpat laikā atzīstot, ka ir nepieciešams paredzēt arī sadarbību ar citiem um, spēkiem kas ir ļoti aktīvi darbojas satelīta navigācijas jomā, lai varētu nodrošināt sinerģijas um, satelīta sistēmu pārvaldībā un arī pēc cik tas ir iespējams nodrošināt arī dažādu satelītu sistēmu savstarpējo savietojamību. Atbilstīgi Lisabonas līgumām satelīta politika kļūst aizvien aktuālāka Tas nozīmē, ka Eiropas parlamentam šeit ir jāspēlē aizvien lielāku lomu un aktīvāk jāiesaistās lēmumu pieņemšanā. Tādējādi ir ļoti svarīgi saprast, ka Galileo ir civila sistēma, kurai ir nodrošina civila kontroli, protams, ņemot vērā, ka daži no pakalpojumiem, piemēram, īstenojumi pakalpojumi, ir arī mm, divējādi īstenojumi pakalpojumi. Līd... Būtu ļoti labi, ja AFET komiteja arī varētu nākt lejā ar savu atzinumu pēc iespējas ātrāk, nevarētu ats, arī uh, atrunāt jautājumus par neatļautiem, eh, neatļautu Galileo militāro izmantošanu. Lūk, to arī mēs minam mūsu atzinumā grozījumus. Piemēram, jāapsaka ļoti skaidri, ka sistēmas lietotājiem ir jāievēro dažādi starptautiskie noteikumi, ANO harta, kā arī noteikumi, kuri ir arī Eiropas Savienības tiesība aktos, attiecībā uz ārlietu darbību. No tehniskā viedokļa ir iespējams arī izslēgt uh, sistēmas izmantošanu vai likt sistēmu izmantot, m, mm, lai palaistu uh, raķetes. Mēs lūdzam komisiju uh, šeit atrunāt ļoti konkrēti kritērijus, ņemiet vērā arī mūsu bāžas par noteikumiem, kāda ir jāizstrādā, jādefinē pie, pie reizes piekļuvai kas ir ekskluzīva dalību valstu kompetence. Dalību valstīm no savas puses ir jāsniedz ieguldījumi šai darbā, jāatzīst programmas jūtīgums, arī tehnoloģijas, e, tehnoloģija eksports. Īpaši uzmanību šeit ir jāpievērš aprīkojumam, iekārtām, kādas ir uzskaitītas protokola sarakstām. Nu, ņemot vērā to, ka ietvars vēl nav uh, noteikts. Atkārtājam to, ka skatām ir labāk uh, jāsadarbojas uh, kosmosa pārvaldībā, ņemot vērā arī to, lai mēs kosmosu nepadarītu par militāru vietu. Mēs visu nepadarītu par militāru vietu un arī jābūt atbildīgiem par uh, visumu piesārņošanu un atkritumiem, kādi tur nonāk, par grozījumiem. Uh, Jāteic, ka vēlos pateikties visiem kolēģiem par ieguldījumu, jo īpaši Gāmēš kundze un citiem par mūsu sadarbību attiecībā uz diviem multiskiem grozījumiem. Esam par tiem vienojušies un par, ar tiem nāksim klajā rītdien. Paldies Butīgo Ferinkungam par to, ka ir šī pieņēmis, ka šie punkti tiktu diskutēti arī komiteja. Uh, Runāt par pirmo grozījumu kompetentajā mm, ITRE komitejā. Īsumā par citiem grozījumiem atbalstu visus grozījumus, kuri nav pretrunā ar ziņojumu un kas ļauj uzlabot gala teksta versiju. Paldies! Grācija, kolēga Kopa! Paldies, Kopas kundzei! Un tagad, kas ir pieteicies Lozinkungs, lūdzu. Es esmu gan lozīgāka sieviete. Paldies, priekšsēdētāji! Tā kā es esmu drošības un aizsardzības komitejas loceklis, pievērsīšos galvenkārt militārajiem aspektiem. Un to es darīju arī jau komitejas sēdē Eh, tāpat arī pateicos Kopas kundzē par lielo ieguldīto darbu, lai sagatavotu izlīdzvarotu atzinumu. Eh, toreiz gan es pieminēju arī, ka Kopas kundze no vienas puses uzsver Galileo projekta tīri civili, civilo rakstukstu un iestājas pret eh, kosmosa militarizāciju Tomēr no otras puses viņa pieļauj, ka eh, atbalsta Eiropas eh, drošības un aizsardzības eh, misijām. Un tāpat arī Kopa un Gomesas kundze pieminēja militāro aspektu kopā saistībā ar ANO kartu, e, tomēr e, militārais aspekts nemainās. Mana grupa GONKL joprojām ir pret Galileo militāru izmantošanu, lai kāda arī nebūtu mērķi. Otrakārt, e, Galileo kritisku infrastruktūras aspektu aizsardzībai. Manuprāt, jūs, Kopas kundze, atzinumam sākumā akcentējāt Galileo civilo uh, raksturu eh, un Eiropas drošības un aizsardzības eh, politikas misijās, bet eh, saskaņā ar mūsu vērtējumu mēs nevaram runāt par entmilitarizāciju. Jūs būtībā No vienas puses militarizācija kosmisā e, noraidāt, no otras puses e, šie te lēmumi to pastiprinās. Mēs nevaram militarizāciju atbalstīt. Noslēgumā jautājums Taršāna kungam par viņa astoto grozījumu. Es ilgi par to domāju, un es vienkārši nesaprotu, kāds ir īsti, kāda ir īsti grozījuma jēga. Varbūt jūs vēl varat kaut ko par to pateikt jo principā eh, saistībā ar eh, sākotnējo tekstu nav lielas izmaiņas. Ja vien jūs domājat, ka jūsu izmaiņas ir tik nozīmīgas, kur, bet es šo nozīmi nesaprotu. Divi jautājumi. Eh, kāpēc jūs izņēmāt jēdzienu militarizācija savā grozījumā? Un vācu tulkojumā, starp citu, ir rakstīts, ka uh, Mm, e, šajā te grozījumā, ka kosmosa politika tika radīta civiliem mērķiem, e, un šie te civilie mērķi e, ir atrodami arī vācu uh, mutiskajos tulko, grozījumos, bet uh, angļu variantā ir vārds peaceful. Un tāpēc es arī gribu domāju, vai civils ir uh, savietojams ar jēdzienu peaceful, uh, jo te varbūt ir kaut kāda nozīme, ne tikai niansīta. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs Lēzingas kundzei. Tā. Tagad kolēģiem Angorākim vārds. Es ceru, ka es jūsu vārdu izrunāju pareizi. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Arī es gribētu jau pieminēt, atsaukties uz Lozingas kundzes vārdiem. Ja mēs gribam būt precīzi un korekti, Ja mēs patiešām eh, Galileo gribam izmantot militāriem eh, mērķiem, kas ieskanas dažos grozījumos, tad ir jāmaina arī Galileo daba jo tad eh, šī sistēma būtu ar divām izmantojamības pusēm - militāro un civilo izmantojamību. Ja tā nav militāra sistēma, Mm, ko var izmantot militāriem mērķiem, e, tad mēs zinām, ka ja kaut ko var izmantot militāriem mērķiem, tad te ir vajadzīga daudz nopietnāka pozīcija. Otrais punkts, e, ceturtais grozījums e, un vēl viens grozījums, kur ir runa par to, ka Galileo tiek izmantots militāriem mērķiem. Izmantojot ANO hartu, it, tā it kā m, m, gribētu ierobežot militārā aspekta negatīvo daļu. Es domāju, ka ja bruņoties spēki to izmanto, tad tā ir pakļauta starptautiskajām tiesībām un apvienotajām nācijām. Ja, piemēram, ja jūras spēki to izmanto šo te sistēmu, mm, tad Eh, es gan eh, nezinu, kā ir ar to ANO hartu. Mums ir trešais grozījums, bet tas mums arī tā īsti nepalīdz. Tātad militārā sadarbība starp balību valstīm un militārā sadarbība ārpus šo te telpu nav nemaz. Uh, uh, Es, es domāju, ka varbūt uh, Eiropas līmenī mēs varētu ko īstenot par militāro līmeni, bet pat labam man ir radies iespējas, ka uh, mēs cīnāmies par kosmosa militarizāciju. Vai vēl kāds piesakās, kolēģis Nīnskis, lūdzu? Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги. Приекшādātāja kungs, godātie kolēģi. Arī es gribētu apsveikt kopas kundzi ar labi izdarīto darbu. Mums ir desmit um, grozījumu priekšlikumi, daži ir mutiski, un mēs atbalstām attiecībā uz ceturto punktu mm, iezviestos piedāvātos grozījumus. Šeit ir runa par Galileo izmantošanu. Tautas eh, partijas politiskā grupa eh, negrib pilnībā izslēgt iespēju izmantot šo um, uh, iekārtu um, militāriem mērķiem, bet otrajā grozījumu priekšlikumā Runa ir par to, ka ka Eiropas parlament, ir nepieciešama Eiropas parlamenta piekrišana, lai varētu izmantot šo ierīci militārām misijām, operācijām vai aktivitātēm. Un Tautas partija atbalsta piekto grozījumu, ko iesniedz Gālerkungs par septīto punktu. Un uh, šai Galileo sistēmai ir jābūt tādai, ko var izmantot krīžu pārvarēšanai, kā to parada solidaritātes klauzula un citiem nolūkiem uh, kopējā ārpolitikā. Gan. Tautas partija atbalsta 8. un 10. Danžāna kunga grozījumus par 8. punktu atzinumā, kur tiek runāts par to, ka uh, Eiropas kosmos politika tiek izveidota uh, miermīlīgi, pacifiski un civilu mērķu vārdā nevajadzētu veicināt kosmos militarizāciju. Pēc iespējas ātrāk ir jāizveido arī Eiropas uh, kapacitāte, lai varētu uh, arī, arī eh, izlīt informāciju par šo politiku. Mēs atbalstam visas arī pārpildus aktivitātes attiecībā uz eh, šo, šīs politikas īstenošanu. Paldies. Posta del kolēga Danjean à la kolēga Lösing. Uh, non, uh... Pirmkārt, atgādināšu to, kas ir pateikts jau iepriekš, ir ļoti jāuzmanās, kāds termins izmantojam. Izmantot Galileo Eiropas eh, drošības politikai nenozīmē uh, militarizāciju. Ir jāatgādina, ka drošības un aizsardzības politika uh, paredz civilos misijas. Pārsvarā tās ir civilās misijas ar civilu personālu. Piezvien šie instrumenti ir svarīgi šīm operācijām. Mm vai arī tiek eh, šajā daļā operācijas tiek nodotas tikai vienīgi ASV uh, eh, GPS, un, un šeit ir ļoti nepieciešams Eiropas Savienībai būt neatkarīgai. Šeit netiek runāts tikai vienīgi par militarizāciju. Šeit ir ļoti jāuzmanās ar terminu izmantošanu. Tālāk attiecībā uz astoto grozījumu atzīstu, ka īsti nesapratu šo atšķirību, interpretācijas atšķirību no lingvistiskā viedokļa. Uh, Šis grozījums atgādina, tas ir atgādinājums, ka Eiropas kosmosa politika ir izveidota um, pacivis, pacifiskiem mērķiem. Tas ir viss paldies. Bene, a questo punto. Labi. E, tad e, šobrīd. E, tā. Kolēģi Gomeša vēl ir pieteikusies. E, bet tagad es gribētu patiešām novērst e, nebeidzam diskusiju. Uh, Pateicos un piekrītu arī visiem kolēģiem, kur apsveic Kopa kundzi par veikto darbu. Es vēlos pateikties viņai īpaši par to, ka viņa ir pieņēmusi uh, manu grozījumu. Es esmu tas cilvēks, kurš uzsvēra, ka ir jābūt atzīšanai par to, ka Galileo var arī tikt izmantots militāriem mērķiem, un tas ir ļoti svarīgi. Piekrītu Danžāna kungam, nē, būt tas nenozīmē, ka tagad mēs kaut ko militarizējam. Nē, nebūt, nē, tā nav. Tagad ir operācijas, tās tiek saukts par kopīgām uh, drošības aizsardzības politikas uh, operācijām, tām ir civili. Uh, mērķi un militāriem iespējams tur varētu būt arī iespējams kādi militārie aspekti. Atbilstīgā. Viss notiek atbilstīgā no hārtai. Es nevaru iedomāties kādu operāciju, kuru mēs veiktu šīs politikas ietveros, kas pārkāpj starptautiskās tiesības. Es pilnībā piekrītu Kopkundzes sacītajam. Arī Butikofas kunga grozījums nepieciešam uzsvērt, ka arī parlamenta piekrišana ir nepieciešama Galileo militāru mērķu izmantošanai. Tas ir ļoti labi, saprātīgi, bet nu nebūsim muļķi un neiedomāsimies, kā šo programmu nekad neizlie, neizmanto militāriem mērķiem. Galileo tika uzsākts Un tad sākumā tika uh, pat slēpti šis militārais potenciāls, lai, ne, nu, lai nebūtu konfliktu attiecībās ar ASV. Tāds vismaz bija toreiz. Manuprāt, pagājuši gadu, kad uh, mēs mēģinājām un arī parlaments spēlēja savu lomu, lai atrastu risinājumu jautājumam par Galileo finansējumu, mēs uzsvērām, ka mē, uh, militārie aspekti tur ir, nevajadzētu par to kaunēti, kaunēties. Piekrītam Žāna kunga sacītēm, jāsam naivi, ja mēs uh, Uh, neizmantojam Galileo programmas militāro izmantošanas iespēju, tad mēs sakām saviem militāriem balstieties tikai un vienīgi uz amerikāņu satelītiem, un tas ir smieklīgi. Mēs nevaram ļaut Eiropai būt atkarīgai no kāda cita tik uh, absolūti svarīgās militārās un civilās jomās. Tas tiešām var apdraudēt mūsu un arī globālo drošību. Kolēģa Lēzings, su. Lēzings, kundze, lūdzu. Um, jā, es habe bislang. Paldies. Mums tomēr izrādās ir vairāk domstarpību, bet es līdz šim vispār nebiju apšaubījusi savas prātas spējas. Ja tagad skaidri tiek pateikts, ka kapacitāte tiek palielināta un ka var izmantot šo ierīci militāriem mērķiem un tā nesot militarizāciju, tad mums tiešām vajadzētu arī to skaidri formulēt, nevis, nevis meklēt kaut kādus uh, aplams apzīmējumus. Un mums tiešām ir jāspēj uzticēties pilsoņiem, ka viņi pateiks, ko viņi vēlas. Uh, un vēl Danžāna uh, kundzei uh, vārds civils nav jūsu grozījuma priekšlikumā, un Eiropas Savienībā daudz cilvēki, nezinu, kāpēc joprojām domā, ka mieru ir iespējams panākt ar ieročiem. Uh, Tāpēc es gribētu šeit tomēr uzsvērt, ka um, civili un um, mierīgiem mērķiem tas tomēr nav viens un tas pats, un šeit vajadzētu izmantot skaidru valodu. Allora, per concludere, la kom... Labi, noslēgumā tagad. Eh, es eh, komisija, Flamankungs, jums būs vārds, bet es trūk, lūkšu jūs izteikties pēc iespējas īsāk un referents noslēguma piezīmes. Lūdzu. Merci, Paldies, priekšsēdi. Esam vairāk vai mazāk apmierināti ar tekstu esošo versiju. Vēlējāmies izteikt vienu komentāru par otro grozījumu, kur tiek runāts par ceturto punktu. Teicām, ka Galileo ir civila sistēma, civilā kontrolē, tā kā Eiropas Savienība eh, savus politikas ietveros var attīstīt operacionālo kapacitāti balstoties uz civiliem līdzekļiem, arī uz militāriem, bet arī uz civiliem. Eh, izmantot uh, Tagad, kas attiecas uz iespēju parlamentam sniegt savu atļauju par Galileo izmantošanu militāriem mērķiem drošības aizsardzības politikā, tad varbūt vajadzētu šeit izvēlēties kopīgās aktivitātes, attiecībā šīs politikas misijām, un tas vairāk ir, nu, dalībvalstu un pārdomas jomā kompetencē. Uh, piedāvājam šādu risinājumu un atgādinam arī, ka komisija pavisam drīz publicēs savu lēmuma priekšlikumu. Padoms parlamentu lēmumu priekšlikumu par piekļuvu šai PRS sistēmai. Un uh, uzskatām, ka uh, tur būs tāds vispārīgs ietvers, kur pēc tam arī varēsim papildināt ar kopīgu rīcību specifisku jautājumu risināšanā. Lūk, uh, Kopumā uzskatām, ka 4. punkta sākotnējā teksta versija bija atbilstīgāka un būtu labāk eh, to arī tādu saglabāt. Paldies! Viss. Paldies priekšsēdētāji, nu klausieties, labprāt pateiktos kolēģiem par komentāriem. Kom... Tas Tiesa, ka gujai kolēģiem ir pilnīgi cita pieeja, tā ļoti atšķiras no mūsu pieejas Galileo mērķim. Manuprāt, jābūt ir garantēt Eiropas Savienības autonomiju neatkarību. Saglabājot um, šo civilo aspektu, manuprāt, Galileo ir jāatbalsta Eiropas Savienības misijas, bet nu goja mums atkal saka, ka Eiropas operācijas. Tā būtu pilnībā jābūt atkarīgam no amerikāņu satelītu sistēmas. Es nedomāju, ka kāds ir īpaši naivs šajā zālē. Uh, ja kāds nepieņem to, ka Galileo var atbalstīt uh, Eiropas Savienības uh, KDP politikas operācijas, tas nozīmē, ka mēs būsim atkarīgi simtprocentīgi no amerikāņu satelītu sistēmas, kas dažkārt var nedarboties un tam līdzīgi. Mūsuprāt, šis jautājums ir gana skaidrs. Mēs saglabāsim savu nostāju šajā ziņā par piekto grozījumu. Sākotnēji es domāju, ka varu to atbalstīt, bet pēc diskusijām, kādas mums ir bijušas ar komisiju, citiem kolēģiem, es uzskatu, ka šādas debates būt atbilstīgas tad, ja būs noteikti visi kritēriji, tad, kad mēs būsim izdiskutējuši padziļināti Galileo programmas izmantošana militārā jomā, tādējādi piektais grozījums neatbilst uh, mana ziņojuma idejām, līdz ar to nevaru to atbalstīt. Paldies! Bene, vi ricordo che si voterà domani. Balsosim rītdien. Tad arī referenta kontaktēsies ar kolēģiem, lai varētu vienoties par kopīgu tekstu. Un tagad darba kārtībā nākamais punkts - partnerības un sadarbības nolūkama ar Turkmenistānu apspriešana un noslēgšana. Atgādināšu jums, ka 2009. gadā Eiropas Savienība noslēdza strīdīgo pagaidu tirzniecības e, līgumu ar Turkmenistānu. Tas bija tikai tāds e, daļais līgums, e, kas attiecījās uz tirzniecību. Tas ir strīdīgs nolīgums, jo Turkmenistānai ir negatīva pieredze cilvēktiesību jautājumus. Šodien ir runa par partnerības un sadarbības nolīgumu. Eh, tas nozīmē, ka šis līgums satver arī svarīgus politiskos aspektus. Eh, vēl vienas pārdomas. Eh, Eiropadome vēlētos, lai nolīgums ar Turkmenistānu tiktu noslēgts pēc iespējas drīzāk. Attiecības ar Centrālo Āziju jau saistās ar Padomju Savienības laikiem. un viedokļi par to ir dažādi. Tagad Nikolai kungam kā referentam vārds. Paldies! Es gribētu vispirms pateikties jums par to, ka jūs izdarījāt secinājumu, ko var atbalstīt arī es. Un to es saku pilnīgi atbildīgi. Šodien runa ir par pirmajām debatēm par situāciju Turkmenistānā, tāpēc arī man ļoti interesē jūsu viedoklis. Pirms divām nedēļām man bija iespēja uh, doties darba vizītē uz Turkmenistānu. Uh, tās gaitā es pats guvu konkrētus iespaidus. Un tāpēc eh, man ir jāsaka arī par to, ka mana vaina, mana lielā vaina pašam par sevi, jo mans priekšstats par šo valsti bija nepilnīgs, balstoties uz nepilnīgām informācijām. Šo, šodienas eh, Turkmenistāne vairs nav Ņēzava Turkmenistāne. Situācija ir ļoti sarežģīta, ir tieši saistībā ar cilvēktiesībām. Pat labam Turkmenistāna iziet modernizācijas procesus, kas ir ļoti, ļoti plaši. Ehm, aziātiskajā stilā, ja es drīkst pieminēt. Galu galā tur ir runa par eh, pilnīgi citu kultūru. Es eh, biju Ašhabādā, kur tikos ar mūsu vēstniekiem, ar ANO misijas pavadītājiem, kā arī ANO īpašo sūtni Tāpat ar ECO pārstāvjiem es varēju tikties un augsta ranga e, Turkmenistānas funkcionāriem, valdības pārstāvjiem, parlamenta e, viceprezidentu, un viņi visi ir informēja, ka ir ieinteresēti sadarboties ar Eiropas Savienību. Sarunu gaitā mēs e, pieminējām arī cilvēktiesību jautājumus. Thank you Pagājušajos divos gados nav uh, bijušas atziņas no starptautiskām organizācijām par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Man ir tāda sajūta, ka cilvēktiesību pārkāpumi joprojām pastāv. Tomēr. Uh, tā kā ir ļoti slikta kvalitāte policijas darbam un tieslietību tiesībā sargošaju iestāžu darbam eh, ir, ir korupcija, ir pārkāpumi pret cilvēktiesībām, bet, bet tie nav briesmīgi smagi pārkāpumi, kas ņezo laikā, diemžēl tā bija toreiz eh, sabiedriskā doma bija citādāka. Manuprāt, atšķirības starp tiem laikiem un mūsdienām ir ļoti lielas. Turkmenistāna labi zina, ka vienīgais iespējamais ceļš E, ir starptautisko principu respektēšana un e, cilvēktiesību ievērošana. Tikai tā būs iespējams iet ceļu uz demokrātiju. E, valstī ir 16 starptautiskie nolīgumi ar ANO saistībā ar sieviešu tiesībām, cilvēktiesību pārkāpumiem Eiropas Savienība šajā jomā tāpa arī dzen ir aktīva, jo tiek piešķirts eh, finansējums dažādiem projektiem, kā piemēram Eiropas namam, Eiropas mājai Ašhabadā. Pirmo reizi ir izveidojusies situācija, kad gan iedzīvotāji, gan iestādes uh, Eh, prezentē zināmu atvērtību eh, saistībā ar demokrātiskajām Eiropas institūcijām. Eh, kaut vai šis te, šī te Eiropas māja un citu organizāciju darbība cilvēktiesību interesēs. Mūsu zinātības turkmēņiem ir ļoti vajadzīgas. Tur ir arī dažas Vācijas un Anglijas firmas, uh, kuras eh, ir pievērsušās eh, gan krimināla likuma, gan civila likuma izstrādē. Un eh, attiecīgo likumu piemērošanu Eiropas praksēji. Šī valsts ir prezidentāla demokrātija, kas nozīmē, ka valstī ir prezidents. Un Šim prezidentam patiešām ir, viņa vārdam ir svars Āzijas telpā. Ir vienotības partija, nesen tika nodibināta otrā partija lauksaimniecības partija. Un es ceru, ka līdz ar to šajā valstī patiešām radīsies daudzpartiju sistēma. Vēl par ekonomikas situāciju. Eh, manuprāt, bija ļoti interesanti konstatēt to, eh, ka šeit mēs runājam par globālo krīzi un resursiem. Un, protams, ka mēs runājam arī par sociālajiem līgumiem, par politisko vadību un vēlētājiem, jo mums ir konstitucionālas sistēmas. Tāda pati diskusija arī sinās arī Turkmenistānā. Eh, tiek mēģināts piemērot mūsu standartus. Un šī te pieeja, demokrātiskā filozofija, kas tiek eh, pieprasīta Turkmenistānā, iesta, ies, iekļauj arī sociālos līgumus. Valsts garantē bezmaksas e, elektrību, gāzi, ūdeni atsevišķām iedzīvotāju grupām. Cilvēkiem, kuriem ir automašīna, ir iespēja mēnesī saņemt 100 litrus benzīna par velti. Jā, tā tad šāds te nolīgums, piemēram, šajā valstī ir. E, ienākumi ir 25 līdz 30 dolāri mēnesī. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji uh, ka, ka iedzīvotājiem ir pieejama televīzija. Eh, agrāk bija tikai viens kanāls, tagad situācija ir mainījusies. Presi kontrolē valsts, presi atrodas pilnīgā valsts kontrolē, tā kā te par brīvo presi nu mēs nevaram runāt. Tāpat nav arī privātie preses, iz, nav privāto preses izdevumu, bet ir BBC projekts, kura mērķis ir modernizēt preses sistēmu, kā arī padarīt to demokrātiskāku. Joprojām liela problēma e, ir saistīta ar e, cilvēku resursiem E, Turkmenistānā ir ļoti maz universitāšu, e, daudzi joprojām orientējas pēc padomju sistēmas, tāpat ir ļoti neliela sadarbība ar Eiropas universitātēm. Tomēr interesētība noslēgt nopietnu partnerību ar citām universitātēm ir ļoti liela, tādā, jo tādā veidā ir iespējams nodrošināt labāku izglītības līmeni. Manuprāt, ilgspējīgām dialogam ir ļoti liela nozīme. Mūsu intereses saistās ne tikai ar energoresursiem, bet arī ar zināmu demokrātisko standartu sasniegšanu. Tāpēc es arī ar ļoti lielu interesi gaidu jūsu ieteikumus un idejas. Es esmu pārliecināts, ka kopīgi mēs atradīsim reālu risinājumu, lai ziņojuma gars eh, atbilst eh, mūsu eh, domām un lai mēs to varam atbalstīt. Tēma ir ļoti plaša un jums noteikti būs daudz ko teikt. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad ir pieteikušies ļoti, ļoti daudzi, kuri grib izteikties. Bet šīs jau ir tikai pirmās debates, un darba dokumentu šeit vēl nav. Tas nozīmē, ka būs vēl otrās debates. Eh, tas nozīmē, ka tad mēs varēsim arī mierīgi izteikties. Otrakārt, darba kārtībā mums ir vēl viens interesants punkts, proti ziņojums par apvienoto delegācijas eh, vizīti uz tuvajiem austrumiem. Tas nozīmē, kas grib izteikties, lūdzu ierobežojiet savu uzstāšanās laiku viena minūte katram, jo citādi mums neizdevusies ievērot plānoto grafiku. Tagad Nilsena kungs un tad Loizikas kundze. Mikro. Oui, excusez-moi. Nielsens kundze, jā, atvainojiet, es esmu arī cilvēku apakškomitejas, cilvēktiesība apakškomitejas uh, Eh, locekļa. Es neesmu tikusies ar Turkmenistānas pārstāvjiem, bet vairāk kārt esmu tikusies ar nevalstiskām organizācijām, kuras darbojas šajā reģionā un arī, protams, ar starptautiskajām NVO. Es vispār nevaru piekrist Nikolai Kunzes sacītajiem par cilvēku tiesībām, bet, nu, vispār nevar piekrist jūs secītajiem. Jūs uzskatāt, ka šis režīms nu, ir gandrīz vai tā kā Āzijas modeļa tradīcija, jūs runājat par demokrātisko filozofiju un tam līdzīgi. Man liekas, tas ir pilnīgi traģiski vai pat komiski, ko jūs sakāt attiecas uz cilvēku tiesībām un uh, brīvību. Š, uh, situācija šajā valstī ir katastrofiska. Manā rīcībā ir tikai minūte, kā visiem pārējiem, bet es vispār nevaru piekrist jūsu sacītajiem. Esmu pilnīgi pret jūsu viedokli. Diemžēl situācija uh, cilvēku tiesību jomā Turkmenistānā ir viena no represīvākajām pasaulē. Diemžēl pat ja ir nelieli, uh, nelielas zīmes, neliela griba uh, progresē, taču diemžēl nav nekādu konkrētu rezultātu uz vietas, nav nekāda progresa pie šī jautājuma būs jāatgriež, tas ir pārāk smags, pārāk nopietns, mēs nevaram uzskatīt ka uh, nu, vienkārši aizbildnoties ar to, ka mēs vēlamies noslēgt vienošanos, mēs zinām, kāda iemesla dēļ, gāzes dēļ, mēs nevaram pieņemt šo situāciju. Paldies! Paldies par to, ka izteicāties tik īsi, Lūziņas kundze, lūdzu. Paldies, priekšēdētā. Es gribētu mazliet reaģēt uz to, kā jūs man uzrunājat. Jūs pareizi izrunājat manu vārdu, bet jūs visas sievietes uzrunājat par kungiem. Es gribētu vērst jūs uzmanību uz to, ka šajā parlamentā ir sievietes. Lūdzu, uzrunājiet kolēģis sievietes kā kundze. Um, Nilsenas kundzei es varu pievienoties. Uh, Arī mana informācija neliecina par to, ka Turkmēnijā cilvēktiesību situācija būtu īpaši uzlabojusies, joprojām valda korupcija un ļoti skaidri ir pateikts, ka preses brīvības nav. Es atceros parlamentu sanāksmi, kur runa bija par Venecuēlu, un tur stāstīja, ka tā ir bez mazvē visļaunākā valsts, kāda vispār ir pasaulē. Un runa bija par preses brīvību, bet par Turkmēniju mēs šajā kontekstā nezinu, kāpēc nerunājam. Eiropas Savienība tagad gatavojās noslēgt līgumu Jautājums ir, nu kādam, kam būs labums no tā, ja es skatos uz karti, nu, runa ir bijusi par gāzes piegādēm, un es esmu uzzinājusi, ka no 10 līdz 15 turpmāko, turpmāko gadu laikā nekādas gāzes e, pārvadi uz Eiropas Savienību no Turkmānijas netiks būvēti. Uh, runa ir par līgumiem ar Irānu, varbūt Eiropas Savienības stratēģija, stratēģijas apsvērumiem šeit ir um, vadošā loma. Un skatoties uz pasaules karti, es skatos, ka Turkmenijā ir robežas ar visādiem reģioniem, kur notiek konflikti, vai šeit ir iespējams Turkmenijai noslēgt attiecīgus līgumus par bēgļu uh, atpakaļ uzņemšanu. Vai šeit ir paredzēts kaut ko darīt, runāt par to Turkmēnijā? Paldies! Paldies! Es uh, gribētu. Uh, es jūs uzrunāju kā deputāte Lozinga, un manuprāt tā ir korekta uzruna deputāte Vā, itāļu valodā vārds deputāts neatšķiras, vai jūs runājat par vīrieti vai sievieti. Lūdzu, Silvija. Eh, jā. Sieviete. Mana angļu valoda ir visai ir visai vāja, es runāšu poļu valodā. Paldies, priekšēdētāji! Es, um, mani pārsteidz tas, ka jūs um, lūdzat mūs runāt īsi. Vispār šīm debatēm bija jāsākas pirms pusotras stundas, un es nevarēju sagaidīt, kad man dos vārdus. Te pacietīgi sēžu un gaidu. Iepriekšējie. Ja Uh, runātāji netika pārtraukti. Un kā sociālistu pārstāvis es gribētu runāt par šo jautājumu. Atvainojiet, ja es to nevarēšu vienas minūtes laikā. Mēs runājam par ļoti plašu jautājumu. Tas neskar tikai vienu valsti, Turkmenistānu. Ja skatās uz policiju, poli, um, politiskiem dokumentiem, uz politiku, kāda tā ir veidota, tad daudz ir, vai parasti tiek runāts par Eiropas Savienības politiku uh, centrālajā Āzijā. Un es gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka jūs, jūs nevarat izveidot politiku tikai ar vienu valsti, kurā simtiem cilvēku nesen ir gājuši bojā nemieros, un es gribētu jūs aicināt vispirms ja mēs atgriežamies pie šī reglamenta jautājuma par projek li eh, ziņojuma projektu, tad ir svarīgi, lai mēs varētu pilnībā izvērtēt situāciju Turkmenistānā, uzklausot arī komisiju, Eiropas komisiju un citas institūcijas. Šobrīd tur norisinās dramatiskas pārmaiņas un kā viens no viens no šīs komitejas uh, locekļiem ir svarīgi uzsvērt, ka tā ir valsts, kas ir um, bijusi kādreiz pad, viena no padomju savienības republikām. Tā ir piedzīvojusi ļoti dažādus laikus. Uh, Mums ir jāatrod tādi jautājumi vai tādas lietas, kur Eiropas Savienība varētu sniegt savu ieguldījumu, uzlabojot stāvokli. Un es domāju, ka ja pašreizējās iestādes runā par plurālismu, tad nevajadzētu runāt tikai par politisku plurālismu. Mums ir skaidri jānosaka tāda joma, kur mūsu palīdzībai būtu taustāmi redzami rezultāti. Un dokumenti mums šobrīd nav sagatavoti, lai mēs varētu šo jautājumu šajā komitejā atbilstoši apspriest. Paldies! Kolēģa Šima. Kolēģis Šimanskis lūdzu. Paldies. Mēs runājam par vienu no centrāla Āzijas valstīm, un tās nav šobrīd vismaz neizceļas ar īpaši spožiem panākumiem cilvēktiesību garantēšanā. Un ja mēs pastāvēsim uz stingriem noteikumiem un kritērijiem, tad mums vajadzētu varbūt arī aizmirst par savu politisko un ekonomisko ietekmi šajās valstīs, jo tuvākajā laikā eh, mūsu iecienītajiem kritērijiem šīs valstis nespēs atbilst. Šajā uh, reģionā ir ļoti liela Krievijas ietekme, un mūsu iespējas attīstīt ekonomikas un politiskas kontaktus ir ierobežotas. Mums arī nav daudz laika. Un mēs nedrīkstam zaudēt laiku, mums ir jāpatur prātā un arī jājautā sev, vai sociālie un sociālās un ekonomiskās saites starp Eiropas Savienību un Centrālo Āziju var mums līdzēt um, izplatīt vismaz daļēji vērtības, kuras mēs uzskatām par svarīgām sabiedrībās. Es domāju šeit uh, likuma spēku, cilvēku pamata tiesības, demokrātiju, tiesiskumu. Mums ir nepieciešams izvēlēties reālu pieeju. Ja Gomes. Gomeša skundze, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mums tiešām ir jāredz teksts. Mums jāstrādā pie tā. Var tikai teikt, ka pilnībā nepiekrītu ļoti pozitīvo uh, novērtējumu, kādu veids mūsu kolēģi. Uh, Vajadzētu izslēgt telefonu pie mikrofona. Bet kāds mums ir iespējas no ļoti informētiem avotiem par to, ka, lai cik svarīgs būtu enerģētikas jautājumi? Mēs nevaram. Mēs nevaram ignorēt cilvēktiesību situāciju un demokrātijas attīstību Turkmenistānā. Es nevaru piekrist tam, ka viena partijas sistēma ir kaut kāda laba Āzijas tradīcija, varbūt tā ir slikta Eiropas tradīcija, jo īpaši attiecībā arī uz manu valsti, kas ir dzīvojusi arī uh, diktatoru laikā, Salazāra laikā, Spānija Franko laikā vai arī Eiropa padomu Savienības laikos. Es nevaru iedomāties, ka mēs šeit runājam par labu Āzijas tradīciju praksi, kamēr ir Indija un Indonēzijas valsts, kuras ir demokrātiskas valsts, tās arī ievēro Āzijas tradīcijas, bet tā nu tas tur nav. Mums ir arī jābūt ļoti informētiem. Pirms mēs izsakāmies par šo ziņojumu. Paldies, Gameša kundze. Nu ko, īs uh, secinājums no referentas puses. Paldies Paldies, priekšsēdētāji! Atbildēšu Gomešu kundzei. Tas tiesa, ka daudzas valstis, kuras ir dzīvojušas, tot, ir dzīvojušas totalitārā režīmē, es neesmu teikusi ko tādu, kā tas atbilst Āzijas modelim. Nē, tas atbilst mm, vairāk politiskām opcijām, izvēlēm, kādas ir veikts kādā konkrētā brīdī par Afganist, Par Afganistānu. Turkmenistāna ir stabilitātes faktors arī šai valstī. Turkmenistāna eh, sniedz bezmaksas elektrību piegādā Afganistānai lai neradītu papildus problēmas uh, sabiedroto spēkiem Afganistānā. Es nedomāju, ka mans viedoklis ir izteikti optimistisks vai pesimistisks. Nevēlos skatīt šo jautājumu tādā kā melnbaltā skatījumā par cilvēktiesībām. Vienu lietu teikšu. Es uh, arī tikos ļoti informētiem avotiem, kur tik arī runāja par diviem ieslodzītajiem Afganistānā, taču šie avoti neminēja to, kā uh, šo cietumu slēdza uh, klātesot klāt diplomātiskām pārstāvniecībām. Vairākus gadus atpakaļ mums ir jāuzticās mūsu avotiem un arī Eiropas pārstāvniecība, Eiropa House un arī e, Eiropas diplomātijas pārstāvniecības vadītājs. Nevajadzētu turēt aizdomās par nekorektu informācijas sniegšanu. Gudātie kolēģi, vajadzētu šeit tā kā īstenot realistisku pieeju. Ja mēs nosodām to, kas uh, ir ļoti slikti šai valstī, piemēram, cilvēktiesību situācija, un ja mēs neko nedaram, lai izlabotu situāciju, tad mēs vienkārši uh, līdzdarbojamies ar tiem, kur pārkāp šīs tiesības. Paldies! Grazie, Lari. Paldies referentēm. Tagad pēdējais punkts - apvienotā AFDV un budžeta komiteju delegāciju tuvajos austrumos. Tā tad vēl par darba kārtību kāds iesniegums ir. Es gribēju eh, jums vaicāt sekojošo. Lūdzu, tagad šo diskusiju, diskusiju atliksim. Jūs zināt, ka šī delegācija mm, saskārās ar dažām sarežģītām situācijām, veidojot tās sastāvu un programmu. Tur bija lieli strīdi, un no tā mums vajadzētu izvairīties. Eh, tāpat arī eh, daudzajā ziņā, daudzajā ziņā tas bija saistīts ar komitejas priekšsēdētāja pozīciju. Eh, protams, ka parlamenta pozīcija ir jāpārstāv visur, kur vien iespējams. Tomēr mūsu pienākums ir pret komiteju un delegāciju, kas devās uz Izraēlu un Palestīnas teritorijām. Eh, ir svarīgi, lai notiktu diskusija komitejas priekšsēdētāja Albertīnī klātbūtnē, jo tad eh, mierīgā garā mēs varētu diskutēt par misijas rezultātiem. Paldies! Mm. Eh, vēl kāds grib ko teikt par šo punktu? Vigena kungs. Tas bija tikai tāds jautājums. Vien, jūs to gribat? Vai jūs gribat, vai jūs gribat teikt ko par šo punktu? Jā, tas ir reglamenta. reglamenta jautājums. Es arī domāju, ka mums ir palikuši tikai desmit minūtes pašlaik. Šīs apmeklējums bija ļoti nozīmīgs, un šis tas ir noticis arī laikā, kas ir pagājis kopš vizītes. Uh, Mums ir vajadzīgs jādomā vairāk laika, lai mēs varam pārunāt uh, visus mūsu interesējošos jautājumus, lai mēs varam izdarīt secinājumus. Es iesaku pārcelt šo, de, šīs debats uz rītdienu. Vai arī jūs, Maigala kungs, lūdzu, es gribētu atbalstīt šo priekšlikumu Es domāju, tiešām būtu ļoti nelāgi, ja mēs šo lielisko ziņojumu un šo delegāciju būtu spiest izskatīt tik ļoti īsā laikā, un mēs nevarēsim uh, pārunāt visu, kas notika pirms šīs vizītes, tās laikā un pēc tam. Paldies! Sempre sullo stesso argomento? Prego. Lūdzu, vai ir? Vēlējos piekrist sacītajam. Es biju arī tās delegācijas sastāvā, kur devās uz gazas joslas. Tik tiešām vēlētos, lai mēs par to runātu vēlāk. Šeit pārāk daudz nav cilvēku. Tūk arī drīz dosies prom. Un ļoti svarīgi, lai būtu arī ārlietu komitejas pārstāvs mūsu vidū palis. sempre sullo stesso argomento. Par šo pašu, lūdzu. Piekrītu sacītajam. Priekšsēdim ir jābūt šeit, mums ir ļoti skaidri, ir jārunā ar viņu par viņa attieksmi, un otra lieta ir praktisks jautājums, ja mēs to varētu pārcelt uz rītdienas rītu, rīta pusi nekā pēcpusdienā, tas man būtu ļoti labi, un es domāju, ka tas arī nāk par labu kolēģiem. Nessun altro intervento su questo punto? Vēl kāds par šo punktu? Allora, la mia risposta... Nu, ko tad mana atbilde ir? Divējāda. Pirmkārt, ir ļoti iespēja eh, skatīt eh, šo ziņojumu, šo apkopojumu jūlijā. Tas būtu jādara kādā ārkārtas sesijas laikā, jo ir noteikts darba grafiks, un šī darba grafika ir ļoti blīvi. Te tāda tehniska problēma rodas. Par Albertīnī klātbūtni. Lieta tāda, ka tik svarīgs delegācijas sanāksmes protokols ir jāskat, protams, uh, Uh, priekšsētāja klātbūtnē. Šīs protokols tiek veikts komiteja, vērst arī komitejas kolēģiem, tas ir vairāk vai mazāk pilnīgs, un tas galvenokārt tiek tātīt, uh, uh, domāts kolēģiem. Lai kāds arī būtu cilvēks, persona, kura vada sanāksmi, kad tiks kolēģi iepazīstināt ar šo protokolu, vai tas būtu Albertīni, vai es, vai kāds cits vicepriekšsēdētājs, tam nav nozīmes. Uh, šim jautājumam nav tik liela ietekme un nozīme. Un tas ir protokols, kā es apkopams, tas eh, domāts kolēģiem un nevis eh, komiteja priekšsēžiem. Tad nu nevar īsti piekrist pancerī kunga sacītajam par šo. Bet, nu, diemžēl, ja mēs to neskatām tagad, tad mums nebūs laika to skatīt, vai arī tad būs jāvienojas par kādu ārkārtas sanāksmi. Un tas ir jādara Paldies, priekšsēdētāji, arī es piedalījos šajā vizītē delegācijas sastāvā. Man ir jāteic, ka mēs rīkojam sēdes un ārkārtas sēdes par visām iespējamām tēmām. E, Izrēlā ir jādomā arī par pēdējā laika e, notikumiem, tāpat, ka gazas sektorā nedrīkstēja Vācijas ministrs ieceļot, kas ir atbildīgs par attīstības jautājumiem. E, Šī ir trīs komiteju vizīte bijusi, tā nav neliela delegācija, bet gan plaša augsta ranga delegācija situācija, eh, tāpēc ir nepieciešams eh, piešķirt diskusijai pietiekamu laiku. Eh, kaut arī Albertīnī nevar būt fiziski mūsu vidū, viņš tomēr ir komitejas deputāts. Man ir jāsaka, ka viņai iepriekšējā vēstule un izteikumi bija viss, kas tikai neiz, liederīgs Izrēlā, un tāpēc varbūt viņš varētu arī šo to mācīties, piedaloties diskus, diskusijās. Un es kā vācietis, kuram domā, ka viņš principā ir pret e, Izraēlu ir, un e, es, ir ļoti svarīgi, lai viņš piedalītos, vai tā būtu ārkārtas sēde, vai arī Strasbūra, kur mēs tāpat pirmdien vakarā tiekamies, būtu ļoti jauki, ja piedalītos arī citu komiteju pārstāvi, e, lai šo diskusiju gaitā rastos pārskats piecas minūtes, desmit minūtes diskusijai eh, neatbildīs ne Izraēlas, ne Palestīnas intereses, interesēm, nedz arī eh, parlamenta tēlam. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Tā, pants Erīkungs vēlreiz. Mēs eh, patiešām nodarbojamies E, ar šo te tēmu priekšstādātāju kungs tā jau nav konstitucionāla problēma. E, jūs varat e, pateikt, vai viss ir kārtībā, vai Albertīnī piedalās vai nē. Manuprāt, ir tikai normāli, ka ja viens vai vairāki komitejas deputāti pieprasa priekšsādātāju klātbūtni, tad tā tam vajadzētu arī būt. Protams, ka mēs varam pieņemt arī pretēju lēmumu. Eh, par grafiku es domāju, ka būs, eh, ka vajadzētu būt iespējamām nākamā nedēļā eh, sasaukt komiteju uz stundu, lai novērtu šo, novērtētu šo vizīti. Es neredzu, kur ir problēma. Paldies, saka priekšsēdētājs. Vēl vēl kāds grib izteikties par šo tēmu. Lai gal kungs lūdzu. Spoštovani, gospod predsedujoči, es biju... Priekšsēdētāja kungs. Es gribētu teikt, ka Albertīni, priekšlikums, ka vajadzētu piedalīties Albertīnī kungam, eh, ka šādu priekšlikumu nevajadzētu izslēgt, bet tas varbūt arī nav pats tas vissvarīgākais, ja mēs runājam par eh, jautājumu eh, saistībā ar atbilstīgu attieksmi pret ziņojumu kad varbūt arī piedalītos citu komiteju pārstāvi. Problēma pati par sevi ir mazliet citādāka. Eh, šo problēmu vajadzētu skatīt prioritāri. Būtu patiešām smieklīgi, ja mēs runātu par tik nozīmīgu jautājumu sēdes beigās, eh, un tāpēc priekšsēdētāja kungs, es eh, labprāt atbalstītu jūsu priekšlikumu diskutēt par šo tēmu citā piemērotā laikā bet mums nevajadzētu patiešām izblamēties, izblamēt paši savu uh, komiteju, pieņemot uh, tādu strīdīgu lēmumu. Un uh, mēs jau arī iepriekš jau pag, pa, pa, paguvām izblamēties, mums beidzot ir jākļūst nopietniem. Uh. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tad tīri tehniski un praktiski. E, sēdes laiks tagad ir beidzies, tāpēc mums arī nav nekādas iespējas e, runāt par šo ziņojumu. E, vadoties pēc demokrātijas principiem ir jāteic, ka komitejas deputāti ir suverēns, tāpēc arī mans formālais jautājums vai jūs atbalstāt vai norādāt vēlēšanos eh, atlikt ziņojuma izskatīšanu citā laikā, par kuru mēs vienotos eh, savstarpēji iesaistot sekretariātu un grafiku un mm, visādi citādi mm, es esmu pārliecināts par to, ka neatkarīgi no sēdes vadītāja eh, šāda sēde eh, ir tomēr eh, saprātīga, bet es tagad nerunāšu par Albertīnī. Tātad jūs izlemiet, tāpēc arī kurš ir par to, lai ziņojumu izdiskutētu vēlāk. Lūdzu, paceliet rokas. Uh, Tas ir formāls jautājums, un tomēr tātad kurš pret tagad, kurš atturas? Tas nozīmē, mēs sapulcējamies jūlijā. Vai arī sasaucam ārkārtas sēdi. Uh, tas mums tad par to būs jāvienojas. Non ce, lo, non ce la vogliamo privare di questa. Di... Mēs tā, tā, tā tad lūdzu izsakieties. Piedāvāju izskatīt šo jautājumu trešdien paplašinātajā biroja sēdē, kad mēs arī lemsim, kā mēs varam šo diskusiju organizēt pēc iespējas ātrāk. Jā, nu, to tad arī mēs skatīsim birojā par šo datumu. Paldies par ieteikumu, paldies kolēģiem par jūsu dalību.